Okay, colleagues, can I call the meeting to... Godātie kolēģi, sāksim sēdi. Un es vispirms lūgtu jūs apstiprināt darba kārtības projektu, vai nevienam nav pret to iebildumu. Ja iebildumu nav, tad pārējām pie protokola apstiprināšanas, vai ir kādi jautājumi par šo darba kārtības punktu. Ja tādu nav, ļoti labi, tad nākošais punkts ir viedokļu apmaiņa ar Beļģijas prezidentūru par transportu. Mum, pie mums ir ieradies ministrs Šu, un vārdu dodu jums. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, kungs, koordinātori un uh, transporta komitejas deputāti. 2010. gada 13. jūlijā, jūnijā es jūs iepazīstināju ar mūsu prioritātēm, prioritātēm transporta jomā, ko deputāti visumā pozitīvi uzņēma, bet izskanēja daži komentāri, ka šī programma esot pārāk plaša un tālējoša un ka dažu izvirzīto mērķu sasniegšana var izrādīties pārāk grūta jau pirms mēneša ir beidzies Beļģijas prezidentūras uh, pilnvaru termiņš, bet no presē lasītajiem komentāriem izriet, ka mēs transporta jomā esam sasnieguši daudz. 26. oktobrī neformālajā Antverpenē notikušajā transporta ministru padomē tika pieņemti lēmumi, un um, transporta padome notika 7, 15. oktobrī Luksemburgā. Tagad es gribētu jūs informēt par to, kas ir sasniegts virknē jautājumu mūsu prezidentūras laikā. Ilgtspējīgs nākotne transportam, tas ir svarīgs mērķis, īpašs uzsvars ir jāliek uz uh, drošības jautājumiem, un to arī Beļģijas prezidentūra izvirzīja savā programmā kā prioritāti. Bija nosaukti skaidri mērķi dažādām, dažādiem transporta veidiem no vienas puses, un no otras puses mēs organizējām 15 plašus pasākumus, lai izstrādātu to veidu, kā šos izvirzītos mērķus sasniegt oktobrī notika viedokļu apmaiņa, un kā toreiz izskanēja, mūsu galvenā prioritāte ir nākt klajā ar balto grāmatu par strateģisko redzējumu transporta nākotnē. Kā pārvarēt uh, tos izaicinājumus, ar ko mēs saskaramies transporta jomā, kā padarīt transporta nozari ilgtspējīgāku un nodrošināt dažādu transporta veidu godīgu uh, konkurenci. Baltās grāmatas e, īstenošana saskārās ar e, zināmu novēlošanos, bet e, Beļģijas prezidentūra tomēr nodrošināja arī to, ka 15. oktobrī transporta padomē notika politiska viedokļu apmaiņa par Baltajā grāmatā iekļautajiem ierosinājumiem. Un tika arī apstiprināti ieteikumi komitei, komisijai darbā pie Baltās grāmatas. Un mēs uh, ceram, ka pēc iespējas drīz Ungārijas prezidentūras laikā tiks uh, izdarīti secinājumi un būs iespējams publicēt šo balto grāmatu. Komisija ir nākusi klajā ar direktīvas projektu par Eiropas dzelzceļu uh, pakāpienu paketes pārstrādāšanu un padome sāka šo direktīvas projektu tūlīt arī izskatīt, lai darbu padarītu intensīvāku. Eh, tas eh, viss šīs diskusijas tika sadalīts trīs uh, sadaļās. Pirmais ir finansējums otrkārt, kā nodrošināt labāku dažādu operatoru piekļūt tirgumu, un trešais eh, jautājuma loks bija regulējums. Runājot par pirmo tēmu loku eh, šajā pārskatītajā direktīvas projektā mēs eh, redzam uzlabojumus un iespēju panākt kompromisu Tā pašā laikā 2. decembra transporta padomē notika arī diskusijas par politiku šajā jomā. Un tika doti ieteikumi darba grupai par iespēju panākt politisku vienošanos šā gada pirmajos sešos mēnešos, un mēs ceram, ka to varbūt izdosies panākt jau 16. jūnijā Luksemburgā. Dāmas un kungi, esmu pārliecināts, ka mm, mobilitātei pasažieru pārvadājumos un, un, un krauttransportā ir uh, jāiet roku rokā ar dabas aizsardzību. Kā jūs zinat, pagājušā gada 15. oktobrī transporta padomē tika panākta vienošanās par eiro viņietes direktīvas pārskatīšanu. Un tas ir ievērojams solis uz priekšu runājot par transporta ārējo uh, izmaksu internalizāciju ceļu transporta jomā un arī uh, par principu piesārņotājs maksā ieviešanu. Tas uh, ļaus dalību valstīm integrēt ne tik tikai eh, infrastruktūras izmaksas, bet arī ārējās izmaksas tādas kā gaisa piesārņojums un trau, eh, trokšņa piesārņojums un pēc iespējas arī eh, veikt pasākumus, lai samazinātu sastrēgumus uz ceļiem, tai pašā laikā neapdraudot transporta nozares konkurētspēju. Mēs esam darījuši visu, kas ir bijis mūsu spēkos, lai šo jautājumu nodotu tālāk uh, mūsu ungāru kolēģiem, lai viņi turpinātu darbu pie šā jautājuma. Un mums e, ceram panākt uh, vienošanos par šo jautājumu otrajā lasījumā Ungārijas prezidentūras laika. E, mums ir jādomā ne tikai par vides aizsardzību, bet arī par patērētāja aizsardzību un par uh, tādu pas, pasažieru tiesībām, kam ir ierobežota mobilitāte. Oktobrī uh, samierināšanās uh, procedūrā tika panākt vienošanās par autobusu pasažieru tiesībām. Ir noteikti tas uh, tiesības uz kompensācijām autobusu pasažieriem mm, negadījuma gadījumā. Tāpat ir mm, principi par mm, nediskrimināciju un par, par palīdzības sniegšanu pasažieriem ar ierobežotu mobilitāti. Tāpat ir normas arī par to, kādas kompensācijas pienākās, ja ir kavējumi šajā transportā. Un tas, eh, šīs normas attiecināms uz pārvadājumiem, kas pārsniedz 250 kilometrus. Tāpat ir eh, domāts arī par to pasažieru tiesībām, kam ir ierobežota mobilitāte. Šeit eh, ir izveidots normu kopums pasažieru tiesību aizsardzības jomā. Tas ir tāds pamats, uz kura mēs varam uh, veidot uh, turpmāku attīstību šai jomā. Runājot par īsiem, uh, īsas distances pārvadājumiem, arī šeit mums ir jāstrādā, tīpaši runājot par pārvadājumiem uh, pa jūru Eiropas Savienības uh, piekrastes ūdeņos. 25. jūnijā Antverpenē notika neformāla uh, padomu sanāksme par šiem jautājumiem. Par uh, ūdens uh, transportu un jūras transportu. Tika pieņēmts uh, lēmums izstrādāt koncepciju par zilās uh, joslas izveidi uh, par vienotiem Eiropas Savienības ūdens ceļiem. Tas nozīmē, ka kuģi, neatkarīgi no tā zem kāda karoga tie kuģo, īsvās mm, distancēs var mm, braukt pa Eiropas Savienības ūdensteļiem ar minimālu birokrātisko slogu. Mēs ceram pilnībā ieviest uh, zilās joslas projektu nākotne un uh, tika uzsākts pagājušā gada uh, novembrī pilotu projektu īstenot jau šajā jomā. Jūras transporta darba grupa Ungārijas prezidentūras laikā turpinās darbu pie šā jautājuma. 37. Uh, starptautiskās kuģniecības organizācijas uh, sanāksmē Monreālā uh, mēs arī runājām par vides aizsardzības eh, jautājumiem. Galvenais eh, mērķis ir samazināt arī CO2 izmešus, tā skaitā aviācijas transportā 2000, līdz 2050 desmitajam gadām visām 190 dalībvalstīm, kas ietilps starptautiskajā civilās aviācijas organizācijā. Tika pieņemta starptautiska sektoru vienošanās un um, aviokompānijas izteica gatavību arī uzņemties savu atbildības daļu šajā jautājumā, domājot par CO2 izmešu samazinājumu dažādu transporta veidu drošība mūsu prezidentūras laikā Eiropas komisija nāca klajā ar paziņojumu par stratēģiskajiem mērķiem transporta drošības jomā laika posmam no 2011. līdz 2020. gadam. Un 2. decembrī padome apstiprināja šos jautājumus arī savos eh, secinājumos. Ir jātiecas uz eh, uzlabotu drošību visās transporta jomās, un eh, to mēs saucam par redzējumu nulle. Tas nozīmē, ka jebkurš nāves uh, gadījums transporta negadījumos ir par daudz. Īpaša uzsvars šajā jomā ir jāliek uz iespējamu jauno tehnoloģiju izmantošanu. Ir jāuzsver arī, ka ļoti svarīga ir integrēta pieeja šajā jomā. Jau ir panākta vieno, politiska vienošanās par pamatelementiem, kas ir saistīti ar pārobežu transportu Mēs vēlētos izveidot elektronisku informācijas un datu apmaiņas sistēmu starp dalību valstīm. Ungārijas prezidentūra arī turpinās darbu pie šā jautājuma un to apspriedīs ar Eiropas parlamentu. Līdz šā gada beigām um, ir paredzēts uh, pieņemt jaunu direktīvas projektu. Mēs uh, tāpat esam organizējuši Eiropas uh, gaisa transporta samitu, un tā gala dokumentā ir iekļauta virkne ieteikumu, uh, tā skaitā, kā uzlabot Eiropas gaisa transporta industrijas konkurētspēju, kā īstenot uh, programmu vienotās Eiropas debesis pēc iespējas plaši. Tāpat ir uh, virkne rekomendāciju par uh, gaisa satiksmes drošības uzlabošanu un par uh, gaisa aviācijas satiksmes ilgtspējības uzlabošanu. Tāpat tika nolēmts izveidot uh, pēdējā transporta sanāksmē tehnisku darba grupu, kas strādāt pie šiem jautājumiem. Šī eh, darba grupa iepazīsies un eh, izvērtēs uh, emisiju tirzniecības sistēmu un uh, domās par to, kā varētu vēl tālāk samazināt emizi, emisijas un tai pašā laikā, kā nodrošināt arī Eiropas Savienības konkurētspēju. Mēs tāpat apspriedām jautājumus ar e, kravu pārvadājumiem aviācijā. Un ir uh, izstrādāts uh, darba plāns uh, šai jomā, ir rekomendācijas par koordinācijas uzlabošanu starp dažādām Eiropas Savienības institūcijām, kā uzlabot starptautiskos standartus un arī par standartizētu apmācības moduļu izveidošanu uh, satiksmes drošības jomā. 2010. gada 28. oktobrī Eiropas komisija apsprieda jautājumu par uh, regulu 1406-2002 par EMSA. Eh, transporta padome, kad tika apstiprināts trešā ērika pakete, uzdeva EMSA papildu pilnvaras, kas ir jāiekļauj jaunajā regulā. Bēļģija turpinās pie šā jautājuma strādāt, jo mēs eh, turpināsim būt eh, jūras transporta uh, darba grupas līdz priekšsēdētāji arī Ungārijas prezidentūras laikā. Dāmas un kungi, Bēģijas priekšprezidentūra eh, un tās eh, pasākumi transporta jomā nevar tik aprakstīt nepieminot Galileo programmu, proti Eiropas satelīta navigācijas programmu. Kopā ar uh, Spānijas prezidentūru un ITRE komiteja Eiropas parlamentā tika panākta vienošanās par to, kāda loma būtu jāspēlē GNNS, GNSS komitejai nākotnē un par Eiropas GNSS sistēmas um, īstenošanu un par drošības aspektu uzraudzīšanu, un šeit arī Eiropas parlamentam būs lielāka loma jāspēlē. 2010. Eh, gada 20. oktobrī tika publicēta uh, regula 912-2010 EEG, un uh, ir arī izstrādāts eh, darba plāns par GNSS, kas tika, kas ir arī apstiprināts. Eh, tāpat regulā 683 2008 EG par, par šīs GNSS sistēmas pārvaldību un risku analīzi. Komisija šo dokumentu neiesniedza saulēcīgi, un tagad tādēļ pie šā jautājuma turmāk strādās Ungārijas prezidentūra. Šā gada 18. janvārī tika komisija publicēja arī paziņojumu par šo jautājumu. Dāmas un kungi, mēs esam uh, spēruši uz uh, priekšu pozitīvus soļus transporta politikas jomā, un to mēs varējām panākt tādēļ, ka mums bija ļoti aktīva viedokļu apmaiņa ar visām ieinteresētajām pusēm, un es atteic, arī vēlētos pateikties jums par jūsu ieguldījumu un aktivitāti. Es vēlos pateikties visiem par atbalstu, ko mēs jutām prezidentūras laikā arī no jūsu puses. Es ceru, ka Ungārija un Trojka varēs turpināt darbu tādā pašā pozitīvā gaisotnē un ka būs iespējams panākt pozitīvus uh, lēmumus par pārobežu di direktīvu, par GNNS jautājumu, par uh, dzelzceļa paketi un arī par aviācijas satiksmi. Man bija liels prieks apspriest šos jautājumus ar jums un sasniegt to progresu, ko mēs arī sasniedzām. Paldies par uzmanību. Thank you, uh, minister. I, at the moment, uh... Paldies, priekšsēd. Paldies, ministra kungs. Ir pieteikušies pieci koordinatori. Es vēlētos katram no viņiem atvēlēt uh, trīs minūtes laika, un pēc tam varēs izteikties arī pārējie deputāti. Sāksim ar Grošu kungu. Trīs minūtes, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētājai, lielas paldies arī ministra kungam. Tautas partijas grupas eh, kolēģu vārdā es eh, vēlētos jums izteikt pateicību par ārkārtīgi labo sadarbību ar Eiropas parlamentu. Vēlētos pateikties arī jūsu līdzstrādniekiem un arī pastāvīgai pārstāvniecībai. Mums bija ne tikai labā sadarbība, bet mēs atradām arī dažādas iespējas eh, sadarboties, un tādējādi mēs varējām arī uh, Uh, pieņemt vairākus lēmumus. Jūs uh, turējāt arī savu vārdu, kas uh, politikā varbūt nav tik pierasti. Jūsu dosie padomē jau ir kopš 2008. gada decembra, un šie dokumenti vispār gandrīz netika skarti. Eiroviņietes eh, lieta padomē arī jau ir ļoti ilgu laiku, taču jums izdevās šīs lietas iekustināt. Ja mēs domājam par pasažieru tiesībām, tad šeit mans kolēģis Kančina kungs jau vispār bija atmetis pēdējās cerības, taču arī tas jums izdevās. Uzskatu, ka tie visi ir ļoti labi rezultāti. Īpaši svarīgi un interesanti ir tas, ka ir parādījušās dažādas iniciatīvas, kur uh, uh, Eiropas parlamentam jau bija radušās šaubas, vai vispār uh, Eiropā ir iespējama mobilitātes politikas virzīšanas priekšu. Uzskatu, ka ar svarīgiem lēmumiem, tīpaši no padomes puses, ir izdevies parādīt, ka valstis uh, varbūt vēlas pieņemt tādus vairāk nacionālus lēmumus, nevis Eiropas saskaņotus lēmumus. Uh, Mums ir jādomā arī par ilgspējīgu politiku, un mums ir jāatcerās arī par pasažieriem. Pasažieru tiesības šī kopējā sadaļa ir ļoti būtiska. Nākotnē es domāju, ka ir vajadzīgi stimuli, lai šī sadaļa kļūtu vienkāršāka, vieglāk saprotama pasažieriem, lai būtu mazāk iespēju sūdzēties, bet lai pastāvētu patiešām īstas pasažieru tiesības. Par eiro viņieti, protams, ka kompromiss ir kompromiss, un ar to ir grūti nodrošināt, lai ik viens būtu pilnībā apmierināts. Ir svarīgi, lai šī hm, mērķu noteikšana nekļūtu par mērķi. Protams, ka mums ir jāmēģina rast iespējas atgriezties pie iepriekšējiem jautājumiem. Nākotnē finansējums noteikti būs ļoti nozīmīgs jautājums. Mm, ir jāatcerās par 83 miljoniem eiro, kas ir iztērēti daudzgadu programmā. Galu galā ir jānodrošina, lai noteikumi, kas tiek ieviesti transporta politikā, tiktu arī ievēroti. Es domāju, ka jūsu prezidentūrai ir izdevies mums palīdzēt, tātad uh, salikt kopā finansējumu ar prioritātēm. Domājot par eh, lidošanas nozari kopumā, neatkarīgi no tiem tematiem, par kuriem mēs šeit kopā diskutējam, ir vajadzīgs arī skaidrs viedoklis padomē par konkrētiem tematiem. Piemēram, vulkānu pelnu problēma, ko mēs visi labi zinām. Tolaik bija ļoti ātra reakcija, dažiem tā šķita pārāk ātra. Mums vajadzētu padomēt arī par pilsoņiem un arī par uh, to, kādi secinājumi tiek izdarīti pēc konkrētas problēmas rašanās. Belga kontrole spēlē ļoti nozīmīgu lomu, ja runa par imigrācijas kontroli, taču ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir vajadzīga skaidra zīme arī no likumdevēja puses. Vēlreiz liels paldies un cerams, ka mēs saņemsim atbalstu no jums arī nākotnē. Liels paldies, Metjo! Šīs trīs minūtes bija patiešām tādas eh, visai devīgas, īstā beļģu nozīmē. Es nezinu, vai te ir runa par kādu jūsu flāmo pagātni, bet tagad dod nākamajam runātājam, nākamajam koordinatoram. Ik kan mijn grote lijnen aansluiten bij. Elka Drāvīkungs. Es eh, kopumā varu piekrist tām, ko minēja mans kolēģis. Centīšos izteikties pēc iespējas īsāk. Vēlētos pateikties jums un arī jūsu komandai un visiem pastāvīgajiem pārstāvjiem par ļoti labo darbu, ko viņi ir paveikuši. Ir pilnīgi skaidrs, ka programma bija ambicioza, un mēs esam ļoti priecīgi, ka lielākā daļa no mēķiem ir sasniegti. Baltajā grāmatā, protams, ir uh, parādījusies zinām aizkavēšanās. Mēs runājam arī par vīziju Eiropas transporta mobilitātes programmai. Es būtu vēlējies, lai tas kļūtu par realitāti jau Bēļijas prezidentūras laikā, bet diemžēl mēs saskārāmies ar kavējumiem. Mums ir jādomā arī par dzelzceļa transporta nākotni. Tika izte, izdarīta arī atsauce uz pirmo dzelzceļa paketī, taču ir vairāki citi aspekti, kas ir jāskata paralēli, piemēram, infrastruktūras finansēšana un uh, Uh, starp savietojamība. Arī tai ir jākļūst par konkrētu faktu transporta nozarē. Visi šie jautājumi ir prioritāri un ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk Eiropā. Uh, Attiecībā uz uh, jautājumiem padomes līmenī Maķo atsaucās uz transporta dosie. Ņemot vērā, to, ka padomē laika grafiks vienmēr ir saspringts, ir eh, patiešām atzīstams, ka eh, sasniegts ir ļoti daudz. Bieži vien vairākumu ir grūti panākt, un eh, tieši tāpēc dažkārt ir ļoti sarežģīti uzlikt ambiciozus mērķus transporta nozarē. Jūs pieminējāt eiro vinietas dosie. Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs, un ir ļoti labi, ka padome ir pieņēmusi nostāju šajā jautājumā. Taču, protams, vēl viss nav sasniegts. Tomēr zināma vienošanās ir panākta. Man ir prieks, ka arī attiecībās transporta pārkāpumu jomu jūs, kā padomas pārstāvis, turpinājāt uzstāt, lai šie jautājumi tiktu skatīti no Eiropas viedokļa un lai tiktu panākta vienošanās. Jūs pieminējāt arī jūras transportu, zilo joslu, vienotās debesis. Mēs visi zinām, ka um, gala termiņš ir 2012. gads. Mēs visi gaidījām no Beļģijas prezidentūras šo mērķu sasniegšanu. Jūs pieminējāt arī pasažieru tiesības. Patiešām šo vienošanās mums izdevās panākt. Protams, ka tā nav ideāla, mums nācās uh, piekāpties, bet jebkurā gadījumā tas ir labs sākuma punkts. Es ceru, ka nākotnē mums izdosies uh, pievērsties detalizētāk pasažieru tiesību jautājumiem, it īpaši jūras transporta jomā, bet mēs gaidīsim komisijas iniciatīvu. Kā jau es teicu sākumā, vēlreiz vēlētos pateikties par jūsu darbu un jūsu paveikto. Paldies! Liberāļu grupas vārdā Meisners kundzei vārds. Trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Paldies, ministra kungs. Es um, nedaudz atšķiršos no iepriekšējiem runātājiem. Es vēlētos pieminēt to, kas, manuprāt, ir patiešām vērtīgi un ko vajadzētu pieminēt, tad, tad mēs īstenībā maz nezinājām, vai šajā otrajā semestrī notiks valdībā izmaiņas. Un uh, mēs baidījāmies, ka darba rezultāti līdz ar to varētu būt sliktāki. Manuprāt, viss funkcionēja ļoti labi, bet, uh, protams, ir jāatcerās, ka it kā vispār nebija nekādas valdības tajā laikā, tad noteikti to vajadzētu uzslavēt. Uh, Tagad nedaudz kritikas. Par pasažieru tiesībām nemaz neesmu vienisprātis. Neesmu pārliecināta, ka tas, kas notika, ir Beļģijas prezidentūras panākums. Beļģijas prezidentūra var izdarīt kaut ko tikai tad, ja dalībvalstis to atļauj. Ir ļoti labi, ka mums ir vispārēji noteikumi par cilvēkiem ar invaliditāti, tas noteikti bija vajadzīgs, bet Citādā ziņā mēs esam panākuši uh, um, pār maz. Nezinu, vai Spānijas prezidentūra šeit varēja ko, kā palīdzēt. Par eiro viņieti gribētu izteikt uzslavu. Šīs temats, protams, ir sarežģīts. Un uh, tagad uh, tas, kas atrodas padomē uz galda, parlamentam un arī manai politiskajai grupai, diemžēl ar to ir par maz. Mums vajadzētu cīnīties tālāk. Uh, Ar Ungāriju centīsimies vienoties, mēs, protams, jau iepriekš cerējām, ka Beļģijas rezultāti būs labāki. Ir jāatcerās, ka um, Beļģija iespējams varēja uh, uzstāt uz daudz ko vairāk. Ungārijas gadījumā tas būs mazliet grūtāk. Attiecībā uz satiksmi man bija prieks, ka jūs to izvirzījāt par prioritāti. Man ļoti patika Brīges paziņojums attiecībā uz gaisa satiksmi. Tāpat arī šie atentāti vai atentātu mēģinājumi gaisa satiksmē, arī tas bija labs rezultāts. Tas pats attiecās arī uz eh, dzelzceļu pārskatīšanu un arī zilā uh, josla. Man arī patīk šis projekts. Es gribētu teikt, ka ir daudz pozitīvu lietu, tas ir, jūs esat pelnījuši daudz uzslavu, bet, protams, ir arī divas, trīs uh, tādas lietas, kur esmu nedaudz vīlusies, un šeit es runāju savas politiskās grupas vārdā. Es ceru, ka izteicos tiešām trīs minūtes ilgi. Liels paldies, jā, jūs ievērojat savu atvēlēto laiku, liels paldies jums. Tagad zaļo vārdā Krāmera kungam vārds. Liels paldies, priekšādētāji, ministra kungs. Jūs pieminējāt divas lietas, un tās jūs esat pabeiguši, te runa par eiro viņieti un pasažieru tiesībām. Uh, Tas, ka jūs vispār ķerāties klāt eh, eiro viņietai un nonācāt arī pie rezultātiem, ir noteikti uh, pozitīvs rezultāts, jo iepriekšējās eh, divas prezidentūras šo lietu vispār pastum malā. Es uzskatu, ka eiro viņiete nav kaut kāds papildu nodoklis. Eiro viņiete ir devusi mazliet progresa, jo tagad ārēju izmaksu internalizācija mm, vairs nav tik neatzīta. Uh, Ja runa par ielām un sliedēm, tad ir jāatcerās, ka mēs šeit um, esam kilometriem tālu no rezultāta. Ja runa par ceļu nodevām, tad par to paaugstināšanu ir jādomā dalību valstīm. Uh, Ja Austrijā paaugstinās savas nodevas līdz Šveices līmenim, tad mēs saskarsimies ar daudzām problēmām, un tas attiecās gan uz vieglajām automašīnām, gan uz smagajām automašīnām. Un ja šie nodokļi kaut nedaudz pieaugs, tad nekavējoties saņemsim daudz sūdzību. Ir jāatcerās, ka pievienotās vērtības nodoklis arī attieksies uz visiem tra transporta veidiem. Ar savu Eiropas nodokļu politiku mēs Eh, nogalinām savu klimata politiku. Bez pārmaiņām šajā jomā mēs nevarēsim cīnīties pret klimata pārmaiņām. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi godīgākie pamatnoteikumi. Šādi pamatnoteikumi ir vajadzīgi arī pasažieru tiesībās. Dzelzceļa jomā jūs esat skaidri noteikuši, ka pēc vienas stundas kavēšanās ir jāatmaksā 25%, eh, pēc divu stundu kavēšanās 50%. Arī eh, gaisa satiksmē ir Eiropas Savienība noteikusi piecus, eh, piecas stundas. Ehm, Eiropas kopienu tiesa tikko pazemināja šo eh, laiku līdz trīs stundām, bet bieži vien tas neko nedod, tad vienkārši rodas grūtības un neļauj vienkārši iekāpt lidmašīnā, lai nebūtu šādas kavēšanās. Es arī to šodien piedzīvoju. Ir jāatcerās, ka uh, ir jābūt precīziem, lai varētu kaut ko panākt. Es, protams, gribu atzīt, ka jūs esat daudz ko panākuši. Eiroviņetes kompromiss bija ļoti sarežģīts dalībvalstu vidū, un es gribētu teikt, ka jums kā vienkāršai dalībvalstī, vienkāršai loceklē vajadzētu darboties tādā pašā garā. Tādējādi mēs varētu arī nodrošināt klimatam draudzīgāku transporta politiku. Īsi vēl vēlētos pieminēt eh, bēļu eiroviņietiku, par ko jūs runājāt. Varbūt jūs varētu īsi paskaidrot, eh, kādi ir šie plāni. Eh, Holandē, piemēram, Nīderlandē, piemēram, ir tādi noteikumi, kas neatbilst Eiropas Savienības tiesībām. Vai Bēļu noteikumi atbildīs šīm Eiropas Savienības tiesībām, vai jūs neapliksiet ar nodokļiem tikai ārvalstniekus? Ar Lielas paldies. Tagad ECR eh, e grupas vārdā Vandālēna kungam vārds. Klausīties. Ook van mijn kant eh, complimenten eh, aan u. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos jūs uzslavēt, ministra kungs, par Brēģijas prezidentūras veikumu. Un mani ļoti iepriecē tas, ka jūs esat strādājuši pie tāda jautājuma kā upju kuģniecība. Es sēžu šeit, jā. Tātad es teicu, mani iepieši iepriecē tas, ka jūs darba kārtībā, jūsu programmā bijāt iekļāvuši arī tādu jautājumu, kā upju kuģniecību. Jūs zināt, kas notiek uz Reinas jau nedēļām ilgi, tur satiksme ir bloķēta, ir no notikusi indīgu vielu noplūde, un tagad uh, 200 uh, kuģi ir bloķēti, un tas viss ir noticis tādēļ, ka nav veikti pietiekami aizsardzības pasākumi. Ja es uh, pareizi sapratu, ka jūs uh, joprojām vadīsiet uh, Uh, jūras kuģniecības darba grupu. Es ceru, ka arī uh, šeit tiks iekļauts upju kuģniecības. Kas tiks darīts turpmāk uh, Reinas aizsardzības jomā, jo tā ir Eiropas uh, lielākā upe? Jūs uh, būsiet joprojām līdz priekšsēdētāji jūras transporta darba grupā. Es Jūs eh, zināt, ka tiek eh, pieņemti īpaši pasākumi runājot par eh, tālām jūrām, bet tāpat ir jādomā par Baltijas jūru un citām iekšējām jūrām, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī citus ūdens ceļus un es gribētu zināt, kas tiks darīts, piemērojot šos jautājumus universāli visiem Eiropas ūdensceļiem. Krāmēra kungs runāja par ekoloģiskiem transporta līdzekļiem, to domājot visus transporta veids, ne tikai par dzelzceļu. Es arī domāju, ka Uh, Nīderlandes valdība atsauc no darba kārtības jautājums, kas skan dzelzceļu. Kolēģi, vispirms vēl Šterkungs tikai palicis, es došu arī viņam vārdu, viņš vēl te ir pie tiem koordinatoriem, pēc tam pārējiem. Paldies priekšsēdētāji. Tiešām ārkārtīgi žēl, ka baltā grāmata. Uh, um, ko ministrs minēja, nevarēja to nevarēja iesniegt pagājušajā pavasarī, kā tas sākotnēji bija paredzēts. Nu, tad vismaz būtu bijušas sākušās diskusijas Beļģijas prezidentūras ietvaros, un par to man tiešām ārkārtīgi žēl. Nu, acīm redzot, šis process aizskavēsies, un mēs nevarēsim procesu pabeigt līdz 2020. gadam, kas attiec uz citiem jautājumiem. Jā, progress ir gūts, mēs varbūt neesam tik apmierināti ar atsevišķiem jautājumiem šeit parlamentā, bet īpaši runājot, piemēram, par līdzekļu iezīmēšanu. Es domāju, ka dalību valstīm nav īpaši liela entuziasma iezīmēt šos līdzekļus, skaidri nenorādot līdzekļus fondus, tātad, kas tiks paredzēti konkrētiem nolūkiem. Katrs pasākums, kas tiek īstenots šajā jomā, nav bijis pietiekami nopietns. Mēs runājam par ārējo izmaksu iekļaušanu, un par infrastruktūras izmaksām un citām izmaksām uh, gal galā taču ir jā, jāmodernizē, jāpaplašina pašreizēja infrastruktūra, un tas rada papildus ārējās izmaksas. Un iznāk, ka šīs izmaksas kaut kur pazūd vienkārši. Jūs vēlaties samaks, samazināt ārējās izmaksas iz, izmaks un izdevumus līdz nulē, nu tas īsti nav loģiski tādā gadījumā, ja netiek izmantots pieejamais, lai šīs iz, izmaksas samazinātu. Tāpēc ceru, ka jūs mūs arī atbalstīsiet turpmāk strādājot pie šī jautājuma un ka mums Eiropas parlamentam izdosies pārliecināt padomas locekļus, ka tieši tas ir tas gala mērķis, pie kā vēlamies nonākt. Kas attiec uz transportu politiku, bija diskusijas ar padomu par transportu politiku un šķiet, ka situācija bija ārkārtīgi sarežģīta. Lielākā daļa dalību valstu, tra, dalību valstu uzskata transportu par nacionālo kompetenci un tāpēc ļoti grūti panākt pārobežu projektus, uh, nu, jebkādā jomā. Un tāpēc mēs negūstam to progresu, ko vēlamies gūst. Un ko vēlamies gūt, nu, piemēram, kaut vai runājot par dzelzceļiem. Lai uzlabotu gan kravas, gan pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu. Mans kolēģis Krāmers um, jau atkal atkārtoja, ka dzelzceļš ir visas transporta politikas pamatos Eiropā. Bet Kramerkungs ir pagājuši nu jau vairāk kā desmit gadi. Uh, un subsīdiju līmenī. Dzelzceļš vienmēr ir bijis tāda aizsargātā teritorija. Neviens nedrīkst pirkstiņu piedot šim jautājumam. Nu, ja Eiropas Savienība tagad beidzot šo jautājumu atvērs, Tad mums jāredz, kas notiks tālāk, kas notiks ar balsošanu Strasbūrā pirmām kārtām. Nu, cerams, ka ar to izdosies panākt tādu patiesu Eiropas transporta tirgu, jo dzelzceļi, jāsaka, ir, nu, bijuši tā auklēt un lolot un pasargāt no visa, ka tas nav bijis reāli. Es ceru, ka tas mainīsies nākotnē. Paldies, Stārka kungs, saka priekšsādātājs par šo ļoti pretrunīgo viedokli, acīm redzot. Tikau kundze arī norādījis, ka vēlas izteikties Silvīnu, lūdzu, divas minūtes jums. Nu, tad es jums došu vārdu jau tagad. Paldies, priekšsādātāji. Izteikšos pat vēl īsākā laikā. Ministra kungs, man ir divi jautājumi. Pirmām kārtām gribēju, protams, pateikties, ka jūs bijat viena no tām padomas prezidentūrām, kas strādāja pie iekšzemes ūdens ceļiem, pie upju transporta, un gribēju jums vaicāt, Kāds tad ir tas progress, progress ko esat guvis tieši šajā jomā? Otrs jautājums. Tas saistīts ar finanšu politiku un ar turpmāko finanšu plānu saistībā ar transportu politiku. Kā mēs zinām, Eiropas komisija beigu beigās nespēja publicēt balto grāmatu par transportu politiku Eiropas Savienībai. Nu, tas nenotika jūsu prezidentūras laikā, bet mēs parlamentā diskusijas jau esam uzsākuši par nākamo finanšu plānu. Mēs tiešām ceram, ka jūs padomē arī esat jau sprieduši par šo jautājumu. Un mēs gribētu labprāt zināt, vai jums ir kāds viedoklis par šo jautājumu, tātad par šo transporta politikas nākotni. Maikl, jūs jau gribējāt reaģēt, acīm redzot, uz teikto Kramerkungs. Jā, jā, jā, jā, tieši tā. Gaisa transports ir saņēmis miljārdiem, apmēram 30 miljārdu gadā. Tāpēc, ka, lūk, tas saņem subsīdijas no PVN sistēmas, dažādu veidu nodokļu atlaides, degvielas atlaides un tam līdzīgi. Tas tikai viens piemērs, kolēģi. Nu, citus piemērus es arī vēl varu jums dot. Antverpenē, piemēram, ir izveidota tāda sistēma, ka kuģus var pielāgot iekšzemes ūdensceļiem, nu, daudz vidē draudzīgākā transporta izmantošanai. Nu, lūk, varbūt varētu tad uz šo, šajā jautājumā arī jūs izvērties mazliet, jo mēs taču tiešām vēlamies, lai Eiropā kuģniecība būtu, nu, konkurētspējīga ar avios no, nozari. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, saka ministrs. Negatīva. Centīšos atbildēt uz jūsu komentāriem un jautājumiem. Nu, īpaši uz tiem, kas tādi negatīvāk pēc sava rakstura. Gribēju parlamentam skaidru un gaišu pastāstīt, kāda tad situācija ir un kāpēc nonācām pie tādas vienošanās, kā nonācām. Jūs runājat par līdzekļu iezīmēšanu un eiro viņeti. Šie divi projekti. Nu, jāsaka, tie bija ļoti, tās bija ļoti delikāta izvēle, ļoti delikāts lēmums, un pie kompromisa nonākt nebija viegli. atbildīgie transporta ministri arī saņem spiedienu, savukārt gan no finanšu ministriem savās valstīs ir budžeta spiediens, un ministru vidū ir tāds trīs atsevišķi tendences, kas novērtojams. Ir tādi transporta ministri, kas vēlējās um, izmantot visus pieejamos instrumentus, visus pieejamos transporta jautājumus, tālāk bija ministri, kas uzskatīja, ka daļa no eiro viņietas ieņēmumiem, piemēram, būtu jāizmanto tieši šādiem nolūkiem. Bet daļa no šiem ieņēmumiem, piemēram, nonākt valsts kasē. Un tā tad daļa paliktu transporta sektoram un daļa atgrieztos valsts kasē. Un tad bija trešie, trans, trešā grupa transporta ministru. Uh, kas uzskatīja, ka jāņem vērā budžeta situācija dalību valstīs, un viņi domāja, ka visi ieņēmumi, kas vien varētu rasties šādas Eirovinietas projekta rezultātā, būtu jānodod valsts budžeta rīcībā. Tātad, lai labotu budžeta deficīta situāciju nacionālā līmenī. Nu tā tad trīs tādi domu virzieni, domu gājieni ministru vidū. Un mēs negribējām beigu beigās, nu, visu projektu iznīcināt tikai tāpēc, ka nevaram nonākt pie vienāšanās. Gribējām paturēt šī projekta pašu būtību vismaz. Nu, es tagad detaļās neiedzināšos, kā notika šī nonākšana pie kompromisa, bet domāju, ka šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Uh, un mm, pašu vēro vienietas principu nedrīkstam apbraudēt. Kas attiec uz balto grāmatu, ko neizdevās vēl pagaidām publicēt, jā, eh, arī man ir ārkārtīgi žēl par, mm, žēl, ka notikusi šāda kavēšanās. Decembrī man bija sarunas ar komisiju par šo jautājumu. Vēlējamies konstatēt, vai nebūtu iespējams kaut kā procesu pātrināt. Bet, nu, jāsaka, šīm sarunām īpaši daudz panākumu vis nebija. domāju, ka var droši teikt, ka ir tāda nes, neformāla vienošanās par to, ka šī baltā grāmata tiks publicēta martā. Tātad dokuments tiks publicēts un tas notiks martā. Tātad Ungārijas prezidentūras ietvaros. Esam ar Ungārijas prezidentūras pārstāvēm par šo jautājumu sprieduši. Un varbūt eh, jūnija sanāksmē uh, mēs e, varētu pieņemt prezidentūras secinājumus vismaz. Nu, tad vismaz būtu kaut kāda skaidrība ieviest šai jautājumā par to, ka elementi, kas iekļauti Baltijā grāmatā, uzskatīt, uzskatām par svarīgiem. Un ka šie elementi varētu tikt pieņemti, respektīvi lēmumu pieņemt pamatoties uz šiem elementiem vēl šī gada laikā, kas attiec uz papildus nodokļu slogu. Un te gribētu komentēt Kramerkunga teikto, Kramerkunga uzdoto jautājumu par šīm dažādajiem scenārijiem, iespējām, kas, piemēram, nu, sistēma, kas bija šeit Beļģijā, par ko lēma Beļģijas valdība. Nu, mums izaist punkts bija šāds. Eirovinietas ieviešana nedrīkstētu radīt papildus nodokļu slogu ceļu satiksmes dalībniekiem un ceļu, ceļu sektoram. Tas bija tas mūsu izējas punkts. Respektīvi, mums vajadzēja balstīties uz ko citu. Atbilst, atbildot Kramerkungu jautājumu, uz Kramerkungu jautājumu un arī varbūt pāris citiem jautājumiem par politiskajām izvēlēm, kas tika izdarītas Beļģijā. Sāku, sākumā trīs reģionālās valdības vēlējās pieņemt vienu pasākumu, vienu pasākumu, kas būtu piemērojams ceļu transporta jomā, bet beigu beigās, nu, tika pieņemta trīs dažādas alternatīvas. Pirmām kārtām Eirovīņeta, tā kā tas, piemēram, šobrīd tiek īstenots Šveicē, otrs bija tātad nolikt šīs maksas stacijas, Un tālāk, piemēram, noteikti maksu pam pamatojoties uz nobrauktiem kilometriem. Tādi bija šie trīs scenāriji. Beigu beigās tika panākta vienāšanās par šo pēdējo alternatīvu. Respektīvi, tiek noteikta maksa par katru nobraukto kilometru. Viena no šiem trim reģionālām valdībām, reģionālām valdībām bija izteikusi priekšlikumu par šo ideju, tātad nodoklis par kilometru. Un tika runāts, ka, ka tas tik un tā palielinātu izmaksas sektoram. Un bija jāņem vērā arī to, cik ilgi šis uh, transporta līdzeklis jau ticis lietots, cik vidē draudzīgs ir šis transporta līdzeklis, kas tiek izmantots. Tā tad vēl visādi papildus parametri. Nu, tā tad vai tas atbilst šiem Eiropas tiesību aktiem kopumā, jūs vaicājāt? nu, apspriedu šo jautājumu ar mobilitātes un transporta ministriem. Un jāsaka, nu, tas nevienmēr ir viens un tas pats cilvēks dažādās valstīs. Un mēs runājam par to, kā tiesība akti jau daudz kur pieņemta Eiropā, un mēs teicām, runājam arī par tiem jautājumiem, kas tiek šobrīd nodoti diskusijām, padomē. Tātad šis jautājums vēl tiks apspriests ar parlamentu padomu. Toreiz es teicu, ka es ceru, un es joprojām ceru, ka līdz šī gada pirmās puses noslēguma brīdim, tātad līdz Ungārijas prezidentūras noslēguma brīdim, mums izdosies gūt skaidrāku priekšstatu par to, kāda tad situācija būs beigu beigās. runāju ar ministriem par visiem šiem jautājumiem, arī rakstiski viņiem izklāstīju situāciju. Teicu, ka vēlos izvairīties no jebkādām problēmām, kas varētu potenciāli rasties starp reģionālo valdību pieņemto lēmumu un Eiropas līmenī pieņemto lēmumu, respektīvi jābūt kaut kāda veida atbilstībai starp pasākiem, kas arī pieņemta Eiropas Savienības līmenī nenoliedzami. un šo atbilstību jānodrošina līdz 2013. gadam Kramerkungs, kas attiec uz konkurēt spēju starp ceļu transportu un dzelzceļu transportu. Jūs esat jau iepriekš vērsis mūsu uzmanību šo jautājumu, un es piekrītu, ka dzelzceļa sektors To esmu apspriedis arī ar dzelzceļa sektoru pārstāvjiem un arī pārstāvjiem no ceļu transporta sektora. Un, protams, ka katra pusē aizstāv savu viedokli nenoliedzami. Arī runājot par pasākumiem, kas piemērojami. Es piekrītu tātad, ka nav vienāda spēles noteikuma, nē, un uh, konkurence līdz ar to nav pilnīgi godīga starp šiem abiem sektoriem. Tam piekrītu. Un, nu, perfektu situāciju jau panākt nevar. Mēs varam tikai tiekties uz to, un to noteikti nevar izdarīt nedēļas laikā. Bet var jums apsolīt, var apliecināt, ka šo problēmu apzināmies, esam par to sprieduši arī ar attiecīgiem interesētajām pusēm un ceram, ka, nu, zināmi pamatprincipi šai jomā tiks izveidoti, nu, tātad visos transporta sektoros. Mēs ceram, ka izdosies nodrošināt lielāku harmoniju starp visiem šiem dažādajiem transporta sektoriem. Bet Kramerkungs. Ja runājam, piemēram, par trokšņu piesārņojumu, tad arī šai jomā ir zinām jautājumi, ko grūti atrisināt, piemēram, dzelzceļa sektorā. Nu, rezultātā, jāsaka, nebūs viegli nonākt pie lielākas harmonijas starp visiem šiem dažādajiem transporta sektoriem. Nē, jo, protams, jāņem vērā arī vēl šis eirovīnietis jautājums, un rezultātā, nu, dien, būs ļoti grūti nodrošināt godīgu konkurenci, bet mēs visu to vēlamies nenoliedzami. katrs transporta sektors ļoti labi apzinās, kur ir tā vājie punkti salīdzinot ar citiem transporta sektoriem, bet nevienmēr apzinās priekšrocības, kas, kas tam ir salīdzinoši ar citām, eh, transport, citiem transporta veidiem pašreizējo tiesību aktu ietvaros. Reizēm uz to ir atsevišķi jānorādina. Eh, Vandālinkungs, tikau kundze. Jūs runājāt par iekšējiem ūdensceļiem, tātad par kuģu transportu, upju transportu. Mēs pārsvarā šai jomā esam pievērsušies tam, ko uzskatījām par tādu jaunu elementu transporta politikā, respektīvi piekrastes uh, kuģu ceļu, tātad šie īsie kuģu pārvadājumi, kas varētu dot būtisku ieguldījumu iekšējā tirgus organizēšanai, padarot to vidē draudzīgāku un iesaistot piekrastes un kuģu transportu vairāk šī tirgus organizēšanā. Tātad runājot tieši par preču pārvadājumiem starp dalību valstīm. Mēs apspriedām šo jautājumu, pētījām to, skatījāmies arī, ko Eiropas parlaments teica par šo jomu. Jāsaka, jums ir bijušas diskusijas par šo jomu. Un, ja vēlamies piekrastes kuģu transportu un transporta sektoru uzlabot, tad tam jātop, labā, tam jātop labāk organizētam. Ir vajadzīga sadarbība starp finanšu ministriem arī šajā jautājumā, jo ļoti svarīgi, lai viņi dod savu ieguldījumu un gal galā arī apstiprinājumu, lai izdotos panākt šāda veida pārrobežu piekrastes sadarbību. vēl viens runātājs pieminēja problēmu. Man Dālen kungs pieminēja šo negadījumu uz Reinas upes, tātad šo katastrofālo situāciju. Un diskusijās ar Ungārijas kolēģiem mēs teicām, ka Beļģija turpinās strādāt pie jūras eh, transporta un iekšzemes kuģu transporta. Un, protams, šo darbu nodosim tālāk arī Ungārijas prezidentūrai, taču viņu teritorijā ir Donava nenoliedzama, kas ir ļoti svarīga upe šai teritorijā. Upju transports līdz ar to pilnīgi noteikti būs daļa no, no prioritām, kas tiks apskriesti aprīlī videokonferencē Budapeštā. Tas būs šīs sanāksmes darba kārtībā, un e, par to tiks e, runāts. Tātad visi šie jautājumi tiks apspriesti attiecīgajā aprīļa sanāksmē, un e, ceru, ka jau rīt pat jūs saņemsiet sīkāku informāciju par šīs sanāksmes darba kārtību. Van Dālenkungs. Van Dālenkungs ministrs atvainojas par nekorektu deputātu uzvārdu izrunāšanu. Es neesmu Van Dāme, saka Van Dālenkungs, esmu Van Dālenkungs. Jā, nu jā, ministra kungs, turpin, jūs taču zināt, ka es runāju ar jums tieši. Jā, nu. Tātad, kas attiecas uz sam emisiju samazināšanu līdz nullei, nu es nezinu. Nezinu īsti, kā tas ir iespējams. Es domāju, ka šis procentuālais apmērs, ņemot vērā pašreiz, jo situācija ir daudz par zemu, tas ir pārāk neiespējams mērķis. Tas ietekmēs konkurenci kuģu transportā Un tik liels samazinājums varbūt būtu, nu, pārgalvīgs solis, tātad 0,1% būtu ļoti dramatisks samazinājums, domāju, būtu daudz saprātīgāk nonākt vispirms līdz 0,5% un tad tālāk vēl paredzēt eh, samazinājumu emisijās. Sekas eh, šādam principiālam lēmumam varētu būt ļoti smagas ļoti dažādas, nenoliedzami, tīpaši attiecībā uz izdevumiem. Izdevuma elements šeit būs ārkārtīgi nozīmīgs, jo būs taču kuģiem jāpielāgo attiecīgi motori, un tas radīs papildus izdevumus konkrētajam sektoram. Nu, tātad mums ļoti uzmanīgi jāizskata iespējamās sekas, ko šāds lēmums varētu radīt ekonomiskā ziņā Nu, pat ja mēs, un varbūt uz to brīdi pat jāpaņem nost šie vidas aizsardzības apsvērumi, jo ekonomiski izdevumi tiešām būs lieli un tas varētu radīt problēmas arī atsevišķām valdībām. Domāju, ka nebūtu īpaši eiropeiski šādi rīkoties neapsvarot eh, to, kāda ietekme būtu uz dalību valstīm. Sterks kungs, nu, noslēgumā par ārējām izo, izmaksām runājot. Es pieminēju arī šo jautājumu, kad uzstājos, kad runāju par līdzekļu iezīmēšanu un eiro viņieti finanšu ministriem vienmēr gribas teikt arī savu vārdu. Nu, viņi, protams, ņem vērā pašreizējo budžeta situāciju, kas attiec uz pārobežu jautājumiem un dzelzceļa transporta sektoru. Te mums neizdevās gūt tik daudz progresu, kā mēs būtu vēlējušies. Mēs to ļoti labi zinām. Un tas, eh, un tieši tāpēc nākamnedēļ cerams, notiks arī sākotnējā viedokļa apmaiņa ar mūsu Ungārijas eh, partneriem. Nu, tas arī viss, ko šobrīd varēja teikt. Nu, tāds sarams īsumā bija arī atbildes uz jūsu uzdotētiem jautājumiem. Priekšādātājs Vaicā Forteskundz, jūs gribējāt arī izteikties. Jūs gribējāt ministram vēl uzdot jautājumu, vai jūs gribējāt reaģēt uz Kramerkunga teikto? Nē, nē, tas nebija tas, ko es gribēju. Es negribēju Kramerkungam gan neko teikt, negribēju runāt ar ministru. Tas bija tāds eh, jautājums, ministru kungs īsti nesapratu. Uh, kā, kā jūs tos runātājs priekšādājs sadalījāt koordinātoru un tad vēl kāds, bet es gribēju vaicāt, nu, ko gribēju teikt ministram, ir tas, ka, protams, augstu vērtē iniciatīvas, ko viņi uzņēmās attiecībā uz Brigs samit, es domāju, tas nāca īstajā laikā. Un tas, protams, ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. Mēs to visu ļoti apzināmies, ka ir arī dažādas dalību valstis, kas, nu, ļoti vilcinājās šajā ļoti nopietnējā uh, jautājumā. Un ļoti labi, ka tika izveidot šī augsta līmeņa darba grupa kravu pārvadājumu jautājumā. Bet mans jautājums ministru kungu ir šāds. Vai, vai viņam ir kāda svaigāka informācija par jautājumu, ko mēs pieminējam prezidentūras sākumā un ko pieminējam arī sarunās ar komisiju, respektīvi jautājumu par biļetu izsniegšanu, biļešu izsniegšanu rezervācijas sistēmu dzelzceļu tīklam, jo mēs vēsājām gan pamatu komisijai, gan padomē par to, vai varētu izdarīt spiedienu uz dzelzceļu uzņēmiem, jo tik ļoti grūti iegādāties Eiropā biļetes, dzelzceļu biļetes garākiem pārbraucieniem ar pārkāpšanu. Varbūt varētu izveidot kaut kādu vienotu rezervācijas sistēmu, tā lai var nopirkt dzelzceļu biļeti, nu, un apceļot kaut vai pasaules gribēju vajadzētu, var gūt kādu panākumu, kāds progress šajā jautājumā jūsu prezentūras laikā. Ministra kungs, nu, pavisam īsi došu jums varbūt, ja, nu, jo man šķiet, ka atbild būs ļoti vienkārši. Nē, vai ne tā? Kundze, priekšādā eh, ministrs turpina. Paldies par jūsu jautājumu. Nu, atvainojiet, ka varbūt eh, nu, izsakos tā mazliet cīniski, vai vismaz izskatos tā cīniski. Nu, dzelzceļu kompānijas ir val, dalību valstu valdību ziņā. Nu, un viņas var noteikt, piemēram, labākas, eh, zemākas cenas studentiem, bērniem un tam līdzīgi lai viņi var doties no ziemeļiem uz dienvidu Eiropu, nopērkot vienu biļeti, un turklāt šo biļeti nopērkot par tādu salīdzinoši labu cenu, bet lūk, nu tagad jau šie uzdevumi ir kļuvuši neatkarīgi, viņi savā starpā konkurē, un ir ārkārtīgi grūti eh, šiem uzņēmumiem sadarboties Eiropas ietvaros, radot šādu rezervācijas, vienotu rezervācijas sistēmu. Šis jautājums ir nodots tālākai izskatīšanai komisijai, jā, un komisija strādās pie tā, lai redzētu, ko var darīt lietas labā. Paldies, turpina priekšādātājs ministra kungs. Nu, paldies arī no manas puses. Un jūsu darbiniekiem tāpat paldies eh, par visu, ko darījāt prezidentūras laikā, un tiešām ar, ar prieku atceros samierināšanās komiteju, kas strādāja pie pasažieru tiesībām, ar Kančenkungu, ko sadarbojāmies. Nu jā, kauliņi tika mesti, nu, ir ļoti smagas sarunas. Bet, nu, beigu beigās pievienošanās mums izdevās nonākt. Un visi, man šķiet, beig, beigās saprata, ka Beļģijas prezidentūra visu šos sešus mēnešus tiešām ir sūri un grūti strādājuši. Paldies! Paldies par to, paldies, ka ieradāties šodien atbildēt uz mūsu jautājumiem un, nu, visu to veiksmīgāko jums arī nākotnē. Yep, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Okay, colleagues, as uh, is our want at this... Kolēģi, kā jau tas ir pieņemts uh, šajā gada laikā, mēs atvadāmies no viena ministra un tūlīt sveicam nākamo ministru. Un tad nākamais darba kārtības punkts ir jo, turisma, tikšanās ar turisma ministru Izabelu Leitmeni. Un izskatīsim tagad šo darba kārtības punktu. Okay, colleagues, can I now give the floor? Kolēģi, tagad es vēlētos dot vārdu Leitmanas kundzei, lai viņa mūs informētu par Beļģijas prezidentūras veikumu turisma jomā. Un es lūgtu tos, kuri vēlas turpināt sarunas, darīt to aiz šās zāles durvīm, lai mēs varētu labi dzirdēt, ko saka Leitmanas kundze. Lūdzu, vārds jums, ministrs kundze uh, on this. Okay. Jā, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Godājumais priekšsēdētāji, dāmas un kungi, deputāti. Man ir liels prieks atkal būt šeit pie jums. 198 dienas jau ir pagājušas kopš es pēdējo reizi biju pie, mums, pie jums ieradusies un prezentēju jums mūsu programmu to laika Bēļu prezidentūra sāka darbu pie turisma. Mēs varam atcerēties, ka e, Lisabonas līgums stājās spēkā, un e, tas nozīmē, ka turisms tagad ir kļuvis par daļu no Eiropas, un tādējādi arī Eiropas institūcijas var runāt par šiem jautājumiem papildus dalību valstu veiktajam. Protams, arī subsidiaritātes princips ir jāievēro. Skatoties uz mūsu prezidentūras darbu, mēs kā viena no pirmajiem mm, darbojāmies mūsu trijo ietvaros kopā ar spāņu un ungāru kolēģiem. Un mēs uzskatām, ka varam būt apmierināti ar saviem darba rezultātiem. Spāņu kolēģi darbojās tādā atklātā sadarbības garā un līdz ar to izdevās arī pieņemt paziņojumu. Es ļoti labi atceros 2010. gada 15. aprīlī, kad mēs nācām klajā ar paziņojumu par um, sociālu turismu, tad ceļā uz sociāli uh, atbildīgu turisma modeli. Šeit mēs runājām arī par subsidētas principu, un, protams, mēs arī teicām, ka Eiropas saskaņota darbība ir ļoti nozīmīga, ja mēs vēlamies uzlabot ētiska turisma politiku Eiropā, kas ļautu domāt gan par vides jautājumiem, gan par ilgspējīgu attīstību un citiem modeļiem, kas mums ir interesanti. Dalībvalstis ar šo paziņojumu nāca klajā arī ar dažādiem jauniem instrumentiem, kas būtu vajadzīgi, lai veicinātu turismu, bet tajā pašā arī laikā, lai integrētu dažādus instrumentus turisma politikā. Tīpaši šeit ir runa par jauno tehnoloģiju izmantošanu, kurām šeit būtu jāspēlē īpaši nozīmīga loma. Viens, viena no Beļģijas prezidentūrām bija arī Eiropas redzamība pasaulē un šīs redzamības uzlabošana. Notika arī dažādas konsultācijas ar komisiju. Šī paziņojuma sagatavošanā Beļģijas prezidentūra jau jūnija mēnesī redzēja pirmo šī paziņojuma projektu, un mēs varējām arī tādējādi pātrināt dinamiku gan komisijā, gan arī dalībvalstīs. Līdz ar to visas institūcijas un iesaistītās puses varēja aktīvi darboties. Un jau 30. jūnijā 2010. gadā komisija nāca klajā ar paziņojumu. Jūs visi noteikti atceraties šo paziņojumu, man nekas jums šeit nav jāatgādina. Šeit bija runa par četrām galvenajām asīm, te bija runa par e, konkurētspējas uzlabošanu, par atbildīgu ilgspējīgu turismu, par mm, Eiropas redzamību, par e, Eiropu kā ilgspējīgu turisma galamērķi un arī uh, turisma iesaistīšanu politikā un um, savienības finanšu instrumentos. Mm, Parasti būtu bijis tā, ka paziņojums būtu eh, jāklā, ar to būtu jānāk klajā tikai novembrī, bet uh, mums izdevās to izdarīt jau ātrāk. Mēs uh, varējām strādāt arī pie dažādiem konkrētiem pasākumiem un uzsākt visus šos procesus. Mums tas bija ļoti svarīgi, Mums bija būtiski pātrināt šo dinamiku un vest tos priekšu. Tas nozīmē, ka turisma politika Eiropas līmenī eh, patiešām virzījās uz priekšu, mēs varējām to pozitīvi ietekmēt. Mēs eh, bijām ļoti apmierināti arī runāt ar Eiropas parlamentu, un mēs arī priecājāmies par atbalstu no parlamenta puses. Uh, mūsu prezidentūra tādējādi varēja patiešām stiprināt tās uzsākto ceļu. Mēs saņēmām uh, atbalstu un garantijas mūsu paveiktajam. Mūsu mērķis bija nodrošināt secinājumus, kurus attiecīgi vajadzētu arī pieņemt. Un 13. Uh, jūlijā, kā jau es minēju, padomes uh, darba grupa nāca klajā ar šiem paziņojumiem, un pēc tam uh, vasaras mēnešos ātri un cītīgi strādāja. Mūsu mērķis bija nodrošināt, lai 27 dalībvalstis varētu vienoties par šiem um, galīgiem secinājumiem. Es domāju, ka mēs varam būt priecīgi un arī pat mazliet lepni, ka pirmo reizi ministru padomē um, notika šādas sarunas, un pirmo reizi mēs nonācām arī pie oficiāla lēmuma. Šis paziņojums tika, mm, tika pieņems 12. oktobrī Luksemburgā. Tur tika pieņemti šie secinājumi, un tie mums ļauj veidot eh, politisko ietveru turpmākajai turismu politikai Eiropas Savienībā. Pēc tam uh, Mēs arī ņēmām vērā komisijas viedokli. Savā paziņojumā tā nāca klajā ar 21 pasākumu. Mums bija svarīgi šos pasākumus arī precizēt un arī izdarīt vairākas prioritātes. Tātad šajos pasākumos vajadzēja noteikt kārtību, kādā tie tiks īstenoti. šis eh, pirmais priekšlikums, šis priekšlikuma plāns tika prezentēts Maltā turisma fórumā, un pēc tam arī tika izteikti attiecīgi secinājumi. Ir ļoti būtiski, ka eh, šeit tika arī dots uzdevums gatavot eh, izvērtējumu, ar kuru ministru padomē vajadzēs nākt klajā 2013. gadā un pēc tam arī tiks noteikti turpmākie īstenojumie pasākumi. Šajos secinājumos eh, tika saglabāti vairāki principi, tātad ilgspējīgs eh, kvalitatīvs turisms, kultūras turisms, arī tas ir saglabāts kā viens no galvenajiem mērķiem, arī um, novatoriska attīstība, tāpat arī integrācija finanšu instrumentos, un arī vairākas citas jomas Eiropas līmenī. Beļģijas prezidentūra eh, pievienoja vairākus citas prioritātes. Te ir runa par Eiropas tēlu un redzamību pasaulē, kas mūsu prezidentūrai ir ļoti svarīgs punkts. To mēs eh, prezentējām jau Eiropas eh, turisma fórumā Maltā. Es arī esmu ļoti daudz strādājis pie šī temata. Mēs runājām arī par atbildīgu, ilgspējīgu un kvalitā, kvalitatīvu turismu, kas mums arī šķiet ļoti svarīgs aspekts. Tos mēs varējām integrēt arī gala secinājumos. Šis temats arī bija ļoti svarīgs Eiropas turisma fórumā. Bēļģijas prezidentūra bija arī priecīga par to, ka Eiropas komisija ir parakstījusi vienošanos ar turisma tīklu, kas, manuprāt, arī ir ļoti būtisks punkts ilgspējīga turisma veicināšanā. Kultūra un turisms arī bija viena no prioritātēm, kas tika iekļauta gala secinājumos. Temati kultūra un turisms vienmēr ir bijuši būtiski Eiropadomā, un es domāju, ka mēs šeit esam pa paspējuši paveikt patiešām daudz Tāpat arī ļoti svarīga mums šķita, uh, šķita metodes, darba metodes un apmaiņa ar labāko praksi. Galu galā Eiropas turisma fórumā viens no uzdevumiem ir tieši uh, darba saskaņošana un paraugprakses apmaiņa. Pavisam šajā formā piedalījās 400 dalībnieku, Tāpat arī bija dažādas darba tikšanās starp dalībvalstīm, kas arī bija ļoti labi apmeklētas. Tajās piedalījās pat līdz 17 dalībvalstīm. Es domāju, ka tas arī norāda uz turisma nozīmi daudzās dalībvalstīs Eiropas Savienībā. Šeit eh, pirmo reizi mēs varējām arī pirmo reizi izvērtēt eh, komisijas sastādīto plānu. 3. decembrī komisija sagatavoja arī rakstisku darba kārtību attiecībā uz īstenojumā programmu. Un tas bija ārkārtīgi svarīgi. Mēs ceram, ka pavisam drīz līdz uh, vidus, līdz janvāru vidum mēs būsim saņēmuši arī dalībvalstu reakciju. Bēļijas prezidentūra ir spējusi nodot savus darba rezultātus Ungārijas prezidentūrai, kas, ņemot vērā šos iepriekšējos rezultātus, varēs virzīties uz priekšu, varēs tos uzlabot tuvāko mēnešu laikā un tuvākā pusgada laikā. Mēs redzēsim arī, kurus no pasākumiem varēs īstenot. Mums ir ļoti liels prieks, ka mēs varējām sagatavot šeit vajadzīgo pamatu un noteikt ietvaru, kurā turpmāk varēs attīstīt turisma politiku Eiropas Savienībā. Man ir liels prieks, ka mums izdevās panākt vienošanos starp 27 dalību valstīm, un pamatojoties uz šiem rezultātiem, tad mēs varēsim virzīt uz priekšu darba dinamiku. Mēs ceram, ka um, arī turpmāk varēs sasniegt labus rezultātus, un mēs noteikti arī palīdzēsim mūsu trio partnerēm, mūsu partnerei Ungārija tīpaši. Es ceru priekšādētāji, ka es neesmu pārāk pārsniegusi atvēlēto laiku, un es ar prieku arī atbildēšu uz jautājumiem par to, kas tad īstī notiks tuvāko mēnešu laikā. Thank you very much. Lielas paldies. Ir pieteikušies četri runātāji. Tautas partijas grupas vārdā būs runātājs Danielis Kungs, sociāldemokrātu vārdā Krāmera kungs un Zīles kungs. Fosteris kundze, Grošs kungs. Meisneris kundze. Labi. Trīs minūtes. Grazie, Presidente. Innanzitutto vorrei ringraziare il signor Ministro. Liels paldies. Pirmkārtām es vēlētos pateikties ministrei par uh, viņas ieguldījumu pēdējo sešu mēnešu laikā. Patiešām nav viegli tikt galā ar jaunu kompetences sfēru. Vismaz tradicionāli agrāk eh, tā pilnībā ietilpa subsidiritātes jomā, un eh, par to rūpējās tikai 27 dalībvalstis. Lisabonas līgumā noteiktās kompetences turisma nozarē mums dot iespēju uzsākt rīcību, uzsākt aktīvu rīcību parā prakses apmaiņā. Kā ja jūs zināt, nepastāv iespēja izmantot likumdošanu šajā rīcībā, taču es ceru, ka ar to, ka šī joma tika iekļauta Beļģijas prezidentūras prioritātēs, daudz kas tika paveikts. Uzskatu, ka uh, Viens no galvenajiem padomes darba iznākumiem e, ir tieši fórums Maltā, uz kuru atsaucās ministre. Tas bija patiešām ļoti nozīmīgs datums, kurā tikās svarīgākie šīs nozares spēlētāji. Eiropas e, komisārs Tajānīkungs ir nācis klajā ar ļoti ambiciozu paziņojumu ar interesantām iniciatīvām un programmu. Varētu teikt, ka tā ir pat pārāk ambicioza. Kā jūs zināt, Ferens un arī mani kolēģi ēnu referenti darbosies pie šī jautājuma. Mēs spriedīsim par to, kā īstenot šo jauno turismu stratēģiju. To darīsim jau tuvāko nedēļu laikā. Protams, ka mēs saskaramies ar vienu izaicinājumu, proti ar uh, Eh, resursu izmaiņām. Bēļģijas prezidentūra šeit spēlē ļoti nozīmīgu lomu, koordinējot un nodrošināt paraugu prakses apmaiņu. Taču mums, protams, ir jādomā arī par jaunām finanšu perspektīvām pēc 2013. gada. Iespējams, ka tajās mums izdosies panākt atsevišķas sadaļas turismam. Pretējā gadījumā mums būs grūti nodrošināt šī 21 pasākuma izpildi. Avremo eh, la necessità appunto di prevedere delle linee di finanziamento. Tātad mums eh, nāksies nodrošināt īpašas budžeta pozīcijas. Pretējā gadījumā šie 20, šis 21 pasākums, ko ir ieplānojusi komisija, un arī iespējams eh, citu prioritāšu īstenošanā, ko eh, pievienos Eiropas parlaments, nevarēs tik nodrošināta. Esmu pārliecināts, ka ministre, kā pārasta padomas locekli Ungārijas prezidentūras ietveros, e, turpinās strādāt pie šiem jautājumiem, sadarbojoties ar komisiju. Mums, diemžēl, ir maz resursu, kas būtu paredzēti tikai un vienīgi turismu projektiem. Ir jānodrošina lielāka redzamība tiem resursiem, kas ir atrodami dažādos fondos - reģionālās attīstības fonds, eh, lauku attīstības fonds, sociālais fonds. Šos līdzekļus vajadzētu izmantot labāk galvenajās jomās, kas ir jāattīsta. Mums ir vajadzīgas pašiem savas autonomas budžeta pozīcijas. Eiropas parlaments noteikti būs labs sabiedrotājs eh, Eiropas komisijai un padomē, lai mēs varētu sasniegt šos mērķus. Noslēgumā, priekšādātāji, kā jau es minēju, mēs eh, apspriedīsim šos jautājumus parlamentā tuvāko nedēļu un mēnešu laikā, taču es uzskatu, ka ir svarīgi pieminēt divas prioritātes, jo tās eh, tika minētas arī ministres ziņojumā. Pirmais ir apmācība. Mēs vēlamies vairāk investēt apmācībā. Šeit ir runa par dažādu operatoru apmācību. Uh, Te nav runa tikai par tiešiem kontaktiem ar klientiem, bet arī eh, par vadītājiem, kuri uh, turismu cenšas padarīt konkurētspējīgāku. Un nākamais ir novatoriskums, jauno tehnoloģiju izmantošana. Mēs nevaram uh, pieturēties tikai pie vecā turisma firmas modeļa. Mums ir jāiekļūst jaunos tirgos daudzos dažādos veidos. Danelis Kungs, uh, sociāldemokrātu grupas vārdā. Στον απολογισμό... Βέλγijas prezidentūrai ir uh, izdevies iestrādāt budžetā arī šo jautājumu par transportu, ir bij, par turismu, ir bijis ziņojums par uh, turismu, un arī Eiropas parlamentā ir pieņemts jauns uh, ziņojums par Eiropas turismu. Tas viss sasauc ar Lisabonas līgumu. Mums ir jaunas pilnvaras uh, koordinēt un papildināt uh, dalību valstu veiktos pasākumus. Man dažkārt uh, satrauc tas, ka turisms varbūt netiek novērtēts pienācīga Eiropā. Tam ir milzīga ietekme gan ekonomiski, gan sociāli. Tas veido 10% Eiropas uh, kopprodukta un nodrošina 12% darba vietu Eiropā un uh, tas ir uh, ne tikai nodarbinātības veids, tas ir arī veids, kā labāk iepazīstināt Eiropas pilsoņus ar ar Eiropu. Jautājums ir tāds, kā mums labāk izmantot šo potenciālu, kā to saskaņot ar dažādām politikām, kas jau tiek īstenotas, un kā panākt arī atbilstošu finansējumu īstenotās politikas uh, nodrošināšanai. Uh, īstenot tās politikas mērķim ir jābūt uh, ilgtspējības un atbildības nodrošināšanai. Alde grupas pārstāvim vārds. Grazie, Presidente, signor Ministro. Uh, io non farò un uh, un diskorsi. Paldies, priekšsēdētāja kungs, ministra kungs. Es nevēlos ilgi šeit runāt, es tikai vēlētos uzdot dažus jautājumus, uz kuriem ceru saņemt atbildes. Seši mēneši paiet ļoti ātri, ja ir tik daudz uh, problēmas uh, jārisina. Un uh, es. Uh, gribētu zināt, runājot par padomi un turismu, vai pēc jūsu domām šie jautājumi tiek apspriest pietiekami koleģiāli? Un es gribētu zināt, vai uh, iespējamās iekšējās debatēs padomē uh, par adekvātu finansējumu piešķiršanu ir kaut kāds izējas punkts saskatāms, vai arī tas vēl ir jāatrod. Un mans otrs jautājums ir, vai jūs dom nedomājat, ka paziņojums jā, saskaņojas ar uh, programmas Eiropa 2020 elementiem, vai šeit tomēr ir jākoordinē vairāk šie divi jautājumi. Vēl viens jautājums. Kādas iniciatīvas varētu izskanēt nākošos sešos mēnešos un kas varētu materializēties šai laikā? Paldies tagad vārds Krāmerkungam. kungam. Ministrs kundze, liels paldies par jūsu uzstāšanos. Mēs eh, redzam, ka esam tikušies jau vairākos pasākumos, un šķiet, ka ar Lisabonas līgumu beidzot mums ir izdevies panākt, ka turisms ir viena no prioritātēm. Agrāk mēs eh, tiešām tik daudz nerunājām par šo tēmatu. Tas tiešām ir pozitīvi. Tāpat eh, arī daudzos pasākumos, par kurajām jūs runājāt, un arī daudzos citos, bieži vien tiek runāts vien tas pats, un bieži vien tiek iekļauts arī vārds ilgtspējīgs. To esmu pamanījis. Jā, man tas arī patīk. Tikai, diemžēl, starp vārdiem un darbiem bieži vien ir ļoti liela atšķirība. Un uh, būtu labi, ja šeit būtu arī kaut kādi reāli projekti. Ja runa par ilgspējīgu turismu, tad mēs uh, no pieredzes zinām, ka turisms pats sevi var iznīcināt. Tas var uh, iznīcināt arī diezgan labus ekonomiskus pamatus, un tikai no turisma, diemžēl, nevar izdzīvot. Turismam ir daudz sakara ar satiksmi, un mēs zinām, ka satiksme var būt ekoloģiska un varbūt arī neekoloģiska. Ja runa par došanos uz kādu turisma galamērķi vai arī uh, um, braukāšanu kādā tur, turisma galamērķī starp dažādiem apskates objektiem, būtu svarīgi uzsvērt šos transporta veidus. Jā, protams, sešu mēnešu laikā nevar uh, neko daudz paveikt, bet mums vajadzētu iet šajā virzienā un būtu labi, ja mēs saņemtu arī uh, citu dalību valstu viedokli, mēs redzētu, kā tās reaģē. Ir jāatcerās, ka uh, bieži vien Eiropas Savienības finansējums iet nepareizajā virzienā. Uh, Nevienmēr šis turisms ir ilgspējīgs, bieži vien šis eh, turisms kaitē klimatam. Eiropas parlaments centīsies palīdzēt, lai eh, šīs prioritātes ietu pareizajā virzienā. Lielas paldies Zīles kungam vārds ECR eh, e grupas vārdā. Priekšētāji kungs, es arī gribētu izteikt atzinību ministrei par veikto darbu šajos, šajos apstākļos, kad padomē palielinājās kompetence pēc Lisabonas līgums spēkā stāšanās turismu jomā. Jo par kopīgiem secinājumiem, arī par eh, šo Eiropas komisijas izstrādāto prioritāšu prioritizēšanu, un arī īstenībā man šķiet kultūras un turismu šī vienotība, kā viens no akcentiem, ko jūs minējāt, ir pietiekami labs, eh, labs izcēlums. Eh, man, man tomēr saistās ar diviem jautājumiem, ņemot vērā šo jūsu kompetenci pieaugumu. Vai jūs padoms turismu apspriežot šo koordinācijas darbu? Kaut kādā veidā vērtējāt to, ka ņemot vērā krīzes apstākļi, protams, mainās turismu tirgus gan pēc eh, segmentiem, gan pēc to, cik tālu turisti eh, dodās, gan arī pēc tā, kāda veida tirgi vai augstākā līmeņa, vidējā līmeņa vai lētākā turismu segmenti mainās, un vēl jau vairāk, kad Eiropas Savienības dalība valsts, bieži vien kaimiņu valstis, cīnās ar dažādu nodokļu un atbalstu politiku turismu jomā, līdz ar to ietekmējot tirgu attiecībā uz kaimiņu valsts turismu ar TV pievienotās vērtības nodokļa likmēm un tam līdzīgi. Vai tas tika diskutēts jums eh, padomu sēdēs, vai es redzat izaicinājums 2011. gadā turismu sektoram? Un otrs man tomēr saistās tas, ko eh, Mihāls Krāmērs jau minēja par saistību ar satiksmi. Uh, Mēs eh, zinām, ka aizvadītajā gadā, nu, eh, ja teiksim, vulkāna izvirdums tomēr saistījās ar laiku pirms jūsu prezidentūras, bet jūs eh, jau gatavojaties savai prezidentūrai, tad gada noslēgumā ļoti daudz Eiropas turisma biznesu ietekmēja sniegs lidostās. Uh, Vai jūs redzat kādu nepieciešamību pēc tiesiska regulējuma šajās attiecībās no turismu biznesa viedokļa, vai tas paliek uz apdrošinātāju un tam līdzīgu sektoru, teiksim, sasaisti ar turismu biznesu? Paldies! Thank you. Mrs. Foster. Lielas paldies. Eh, Fosters kundzei divas minūtes. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī ministrei par eh, viņas visaptverošo izklāstu. Šķiet, ka mani kolēģi jau pieminēja no jomām arī, par kur es vēlos runāt. Protams, ka gan Luksemburgā, gan Maltā mēs kā deputāti varbūt neuzklausījām visas šīs sarunas, taču jūs pieminējāt, ka e, ir iekļauti 21 no pasākumiem, kuriem ir jāpiešķir arī prioritāte. Varbūt jūs varētu nedaudz paskaidrot. E, kuras ir eh, tādas jomas, kas netika pieminētas. Jūs pieminējāt četras galvenās jomas, bet ir taču 21 joma, par kuru būs jāsniedz savs atzinums. Jā, Lisabonas līgums pašlaik ir pieņemts, un ja runa par budžetu, tad eh, viens no itāļu kolēģiem, kas izteica kā, izteicās kā pirmais, minēja, ka mēs nevaram izmantot likumdošanu. Man rodas nelielas bāžas, eh, tad, kad kolēģi izsakās par budžetu. Dalībvalstīm, diemžēl, nav naudas, un tāpēc cīti nezinu, no kurienes tad mēs šo naudu iegūsim. Es nevēlos izteikties cīniski, taču es zinu, ka turismā nozare ir ārkārtīgi konkurējoša savā starpā, un it īpaši šāda konkurence pastāv starp valstīm. Visas valstis eh, konkurē savā starpā, lai iegūtu pēc iespējas vairāk turistu. Tad, tad, protams, ja ir šāda Eiropas darba kārtība, tad mēs eh, zināsim, ka viesnīcas cīnīsies par šiem kritērijiem un centīsies uzlabot standārtus, centīsies panākt, lai šie standārti ir līdzvērtīgi. Šeit nav runa par reģioniem. Lielbritānija, piemēram, nav sadalīta reģionos. Uh, Es domāju, ka daži no mums patiešām izrāda zinkāri par to, kā tad e, tas viss darbojas. Mēs saprotam, ka daudz kas ir atkarīgs, atkarīgs no labas sadarbības, bet tad, kad jūs sāk runāt par finanšu instrumentiem un finansējumu, tad e, mani interesētu, kāds ir jūsu viedoklis par šiem jautājumiem. Jūs esat viena no pirmajām prezentūrām, kas strādā pie šī temata, un mēs gribētu zināt, e, uz kurieni tad mēs virzāmies. Groškungs, liels paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es vēlētos izmantot uh, izdevību, lai pieminētu, ka valdības, kas um, nav strādājušas pārējais posma, ir uh, arī devušas savu ieguldījumu. Piemēram, Vācijā arī bija turisma fórums, un tur tika runāts par uh, dažādām jaunām turisma formām. Es vēlētos arī jūs arī apsveikt par šo uzsākto darbu, kas iespējams nav vienmēr tik vienkārši. Galu galā ir jāatcerās, ka līdzekļi varbūt nav ierobežot, bet tie tomēr arī nav pārāk izšķērdīgi. Budžeta jautājums, protams, ir ļoti svarīgs, bet atcerieties, ka arī no viena no vecākajām kompetences sfērām transports arī saskarās ar grūtībām šajā jomā. Uh, Vai jūs saredzat iespēju vairāk izmantot struktūru fondus, ir tīpaši, ja šeit ir runa par sadarbību? Vai būtu svarīgi atrast šeit tādu noteiktu vietu turismam? Nākamais, es uzskatu, ka izglītība un nodarbinātība turismā bieži vien tiek novērtētas pārāk zemu. Vai jūs šeit saskatāt uh, iespēja uzlikt spēcīgākus akcentus, tīpaši, ja runa par šo jauno kompetenci Eiropas jomā. Kramera kungs, ja runa par ilgspējību, tad es domāju, ka mēs saprotam, par ko mēs runājam. Mēs nevēlamies šeit kaitēt dabai. Tomēr man vēl ar vien ir palicis jautājums, vai jūs nākotnē šeit uh, saskatāt iespēju vairāk vērsties pie iedzīvotājiem, ja runa tieši par ilgspējīgu turismu? Tas attiecas, protams, arī uz satiksmi, bet vairāk šeit ir runa par informācijas sniegšanu iedzīvotājiem. Ja runa par dzīvi un dzīves kvalitātes uzlabošanu, vai turisma jomā mēs varētu runāt vienā valodā tā, lai ik viens iedzīvotājs Eiropā uh, saprastu pārējos? Paldies! Paldies! Tālāk Maisnets kundzei vārds. Jā, vielen dank. Liels paldies priekšēdētāji, liels paldies arī ministras kundzei. Es eh, uzskatīju, ka tas ir ļoti pozitīvi, ka jūs tiešām darbojaties kā turisma ministre. Vairākās valstīs šādu turisma ministru nemaz nav. Es eh, gribētu uzdot visai konkrētus jautājumus par eh, jūsu domām attiecībā uz Eiropas tēlu un redzamību Mēs esam runājuši par tādu kā um, Eiropas zīmola izveidi turisma jomā. Vairākas dalībvalstis ir nākušas klajā ar dažādiem paziņojumiem, ar dažādām interesantām idejām. Pašlaik ir runa par tādu kā um, projektu Eiropa desmit dienās, kur Japāņi ierodās uh, uz Eiropu un apskata visu iespējamo Akropola, Pīzes torni un uh, par Brandēbuks vārdiem es te vispār nerunāju, vai mums šeit pastāv iespēja uh, kaut ko vairāk uh, iekļaut uh, šajās, šajos piedāvājumos. Varbūt tas varētu būt turisms senioriem, varbūt eh, varētu apskatīt arī vecās rūpniecības pilso, pilsētas. Es saprotu, ka uh, Citos kontinentos nav tik plaša uh, kultūras mantojuma. Tāpat arī ir jādomā par dažādām aizsargātajām teritorijām, kādas uh, pastāv arī Ziemeļvācijā, kur ir ierobežoti transporta līdzekļu veidi, un tādējādi mēs varētu nodrošināt arī ilgspējīgu turismu. Paldies, saka priekšādātājs. Nu, jā, maisnēs kundze, jūs aizmirsāt vēl dzelzceļu mantojumu, vai ne tā? Jā, paldies, paldies, jā. Tas ir papildus elements. Jā, pilnīgi noteikti par šiem vecajiem dzelzceļiem arī mums vēl bija jārunā nenoliedzami. Ministrs kundze, nu varbūt jūs varat mēģināt tagad atbildēt uz to, kas tika teikts. Jā, divi. Priekšēdētāji, godāmie deputāti. Uh, Es mēģināšu tiešām ņemt vērā visus izteiktos komentārus, un it īpaši jautājumus centīšos uz tiem pietiekami detalizēti atbildēt. Lielos jautājumus es atstāšu uz beigām. Galu galā šis finansējuma jautājums parādījās eh, daudzos jautājumos. Tās interesēja daudzus. Tik uzdots jautājums par izejas punktu un eh, kāds, kāda ir atmosfēra padomē, kāds ir atsevišķu dalībvalstu viedoklis par to, ka mums eh, vajadzētu aktīvi darboties, un eh, kādas ir sadarbības iespējas un saskaņošanas iespējas turismu nozarē. Es īpaši uzsvēru, ka esam panākuši vienošanos vienprātību starp 27 dalībvalstīm attiecībā uz šiem gala secinājumiem, kas arī tika uh, pausti paziņojumā. Tas ir tāds kopējs ietvars, pamat ietvars, un, protams, šo vienprātību nebija grūti, nebija viegli panākt, es atvainojos, jo, protams, ka. Mm, Dažādu dalībvalstu viedoklis vēl ar vienu ir atšķirīgs attiecībā uz to, kādai būtu jābūt Eiropas lomai turisma nozarē. Tieši tāpēc bija jo svarīgāk nodrošināt, lai mums būtu viens teksts, lai mums būtu šie secinājumi, kuri tad arī atainota 27 dalībvalstu pieņemto kopējo nostāju. Tas bija ļoti būtiski. Un tas, ka mēs varējām par to vienoties, tas arī norādīja uz to, ka ir vajadzīgas metodes un vajadzīgs ietvers, kur mēs varētu apmainīties ar paraugu praksi. Šeit ir runa arī par ilgspējīgu attīstību, par kvalitatīvu turismu. Un uh, ir jānodrošina, lai šāds turisms pastāvētu visur, ne tikai atsevišķos reģionos. Ir jāatcerās, ka šeit Eiropai būtu jāspēlē tā pati loma, ko tā spēlē arī daudzās citās jomās, proti um, rast paraugu parādīt, kāda tad ir labākā prakse, un pēc tam mēģināt ar šo attīstību, ar dažādām atvērtajām koordinācijas metodēm uh, rast pielietojumu šai praksē. Tādējādi netiek šeit uh, izmantota likumdošana, bet gan tiek iesaistītas dalībvalstis un atsevišķi reģioni, kas savukārt pārņem šīs darba metodes. Nākamajos mēnešos par to arī būs runa padomē. Tika pieminēti arī šie pasākumi, 21 pasākums, kas noteikti ir ļoti būtisks, jo tādējādi tiek sastādīts kritēriju katalogs, pēc kura tad var veicināt ilgspējīgu turismu un to reklamēt. Uzskatu, ka tas ir svarīgi. Kas ir šie uh, pasākumi, šis 21 pasākums? Tie ir pieminēti arī paziņojumā. Šie pasākumi ir sadalīti šajās četrās galvenajās jomās. Šeit bija būtiski noteikti prioritātes, un šis darbs pašlaik arī notiek, to komisija ir tikko uzsākusi, un mēs ceram, ka tādējādi mēs arī varēsim efektīvi atbildēt uz jūsu jautājumu kas tad notiks 2011. Eh, gadā, kādā veidā šie pasākumi tiks īstenoti. Šis pirmais īstenošanas plāns jau ir sagatavots, tajā ir iekļauts viss tas, kas dalību valstīm šķita būtiski, ko pieminēja arī iesaistītās puses visās diskusijās. Šis eh, īstenošanas plāns eh, tad jau ir sagatavots, to ir, ar to ir nākus klāja Eiropas komisija, Un tad mēs varēsim skatīties, kādi tad būs rezultāti līdz 2013. gadam. Mēs pašlaik atrodamies eh, šajā procesā, un es uzskatu, ka es esmu labā vietā attiecībā uz pašreizējiem procesiem, jo mēs esam uh, nodrošinājuši, lai šie gala secinājumi būtu tādi, kurus ir parakstījušas visas dalībvalstis. Tas nozīmē, ka šie pasākumi tātad tiek pieņemti, komisija ar tiem nāk klajā, un pēc tam pakāpeniski mēs eh, varam veidot eh, rezultatīvu turisma politiku. Galu galā Lisabonas līguma neviens šeit negrasās mainīt, tas ir pilnīgi skaidrs. Es uzskatu, ka tas ir tikai dinamikas sākums. Mums ir jāveicina arī apziņa. Mums ir jāmēģina ņemt vērā to, ko varētu teikt arī spēcīgākie kritiķi par šo jomu. Galu galā ilgspējīgs turisms ir ļoti svarīgs. Turisma politika noteikti spēlēs savu lomu Eiropas 2020 stratēģijas izpildē. Tas ļoti skaidri izkristalizējās arī um, Eiropadomes apspriedēs. Ir jāuzlabo arī apmācības standarti, ir jāuzlabo arī um, visi turisma kritēriji, tā lai tie veicinātu ekonomiku. Šeit ir iespējas arī nodrošināt ļoti daudz jaunu darba vietu, tātad mēs varētu uzlabot arī nodarbinātību, un visi šie mērķi galu galā ir Eiropas 2020 stratēģijas mērķi, un turisms šeit varētu palīdzēt. Temats satiksme turisms arī tika apspriests. Mēs eh, bieži vien spriežam par šo tematu, gala secinājumā šo tematu mēs iekļāvām tādā veidā, ka mēs eh, teicām, ka, protams, kā kī komunitēra ietekmē turisma politika Eiropas līmenī, uh, Ir ļoti daudz politikas jomu, kuras e, pašlaik reglamentē Eiropas Savienība un kas ir saistīti ar turismu. Tā ir gan patērēto aizsardzība, vīdes politika, satiksmes politika. Tie ir ļoti daudzi temati, kas um, nākotnē spēlēs arvien lielāku lomu arī attiecībā uz turismu. Mums būs jāņem vērā visi šie noteikumi, kas ir iekļauti direktīvās, regulās un tā tālāk. Mums ir jāsaprot, ko tas nozīmē turismam Eiropā. Mēs runājam par šo pārnešanu uz, citiem, uz citām nozarēm. Mēs eh, par to spriedām arī padomē. Mums ir jāpareidz iespēja iziet cauri visiem jau pastāvošajiem noteikumiem un reglamentācijai, paskatīties, kur šeit ir tieša ietekme uz turisma politiku Eiropā un ko šeit vajadzētu pielāgot var, vai varbūt tālāk attīstīt, lai tas varētu labāk kalpot turisma nozarei. Satiksmes politika noteikti piedar pie šīm jomām. Tika pieminēta arī vulkāna krīze tas īsnībā ietilpst tajā pašā kategorijā. Te ir runa par krīzes apkarošanu. Ir jāatcerās, ka šādas krīzes var ietekmēt turismu. Mums ir jādomā, kādu nostāju mēs šeit ieņemsim. Šis eh, temats Eiropas komisija, komisija šķiet ļoti svarīgs, un tā to arī iekļāva sarunās. Tagad pieskaršos arī budžeta jautājumam un arī šī marķējuma jautājumu, par kur nāja Groškungs. Ir jānodrošina vienota kvalitāte un kā mēs uz to atbildēsim. Ir vairāki priekšlikumi, kas tika prezentēti Eiropas turisma fórumā. Es domāju, ka mēs šeit ejam pareizajā virzienā ir jānosaka tādi pamat noteikumi, pamat kritēriji, kuri būtu jāņem vērā. Vajadzētu pateikt, ka tad šie kritēriji arī ir kvalitātes kritēriji, un tie ir jāņem vērā visiem piedāvātājiem, visiem eh, pakāpojumu sniedzējiem, un tas ir tāds pamatu pamats, eh, par kuru mums visiem vajadzētu vienoties. Protams, no sākumā tas viss notiktu uz brīvprātības pamatiem, un pēc tam mēs varētu to arī iekļaut sīkākās diskusijās. Ir jānodrošina arī dažādas kvalitātes pārvaldības sistēmas, pašlaik par to tikai tiek spriests. Vācijā un Šveicē, vai varbūt arī Francijā, ir pazīstamas šādas kvalitātes kontrolas sistēmas, un uh, lielie pakalpojumu piedāvātāji par to zina. Arī Spānijā ir šādas sistēmas. Nu, tās varbūt varētu ņemt par pamatu šādu kopēju kvalitātes sistēmu ieviešanai. Es domāju, ka tas iet eh, pareizajā virzienā. Meisners kundze pieminēja ļoti daudz labu piemēru, Eiropa var daudz ko piedāvāt. Protams, ka varētu arī eh, šeit veicināt ilgspējīgu turismu, piedāvājot tādus kvalitatīvus galamērķus. mērķus Tas pats arī attiecas uz uh, kultūras turismu. Manuprāt, uh, tas ir ļoti svarīgi. Tie ir tādi trīs galvenie elementi, kas ir iekļaut arī gala secinājumos. Tagad varam pievērsties budžetam, kas parlamentam ir ļoti svarīgs jautājums. Par to mums bija iespēja vairāk kārt diskutēt, par to mēs arī runājām strādājot pie gala secinājuma izstrādes. Beļģijas prezidentūras laikā vajadzēja, nevajadzēja domāt par 2013. gada finansējumu pēc 2013. gada. Eiropas Savienība Lisabonas līgumā ir noteikusi jaunu uzdevumu Eiropas turisma politika, taču var redzēt tādu nevēlēšanos daudzu acīs. Neviens nevēlas izdot daudz naudas, neviens nevēlas sākt strādāt pie jauniem tematiem. Kā jau visi minēja, naudas ir par maz. Uh, Šajā sakarībā mums arī vajadzēja vest diskusijas, un mm, vienprātība, pie kuras mēs nonācām, arī skaidri norādīja uz to, ka mums vajadzētu darboties aktīvi turisma labā. Turisms pieder mūsu nākotnē. Bez naudas nekādu politiku nevar virzīt uz priekšu. Tas attiecas arī uz turisma politiku. Tad tika teikts, jā, turismam vajadzēs atvēlēt naudu, Un nākamais, kas tika minēts, mēs nevēlamies šeit eh, celt kaut ko no jauna. Mēs vēlamies, lai mēs varētu atrast šeit eh, spēles laukumu jau esošajos finanšu instrumentos, kādi mums jau ir. Groša kungs jau par to runāja. Uzskatu, ka šī virzība bija ļoti pareiza. Mums vajadzētu spēcīgāk pastīties uz struktūra fondiem, arī uz sociālo fondu un Tādējādi mēs varētu arī stingri noteikt eh, budžeta pozīcijas, kurās būtu skaidri pateikts, ka tās ir paredzētas turismam, vai arī konkrētiem reģioniem, kuri varētu gūt labumu no sociālā fonda. Tādējādi es uzskatu, mēs varētu eh, saskaņotī strādāt. Pirmais tad mums ir aktīvi jādarbojas, un pēc tam mums arī ir jānodrošina saskaņotība attiecībā uz šiem politiskajiem mērķiem, kas attiecas uz struktūra fondiem, uz sociālo fondu, un vienlīdzīgi mums ir arī jāpanāk, lai uh, turisms nodrošinātu attīstību. Tā ir gan sociālā ilgspējība, gan ekoloģiskā ilgspējība, kas arī ir jāņem vērā. Tie ir šie pamatprincipi, kurus vajadzētu arī attīstīt. Uzskatu, ka tas varētu būt arī pozitīvs punkts turmākajai turismu politikai. Par, tas bija viens no šiem pamatprincipiem, par kuru vienojās 27 dalību valstis. Tā ir izejas pozīcija e, tam, e, kad notiks īstās diskusijas par budžetu tuvāko mēnešu laikā, bet es uzskatu, ka šī vispārējā atmosfēra visiem ir skaidra. Es eh, domāju priekšādētāji, ka esmu visu pateikusi. Ja neesmu kādam atbildējusi, lūdzu, dariet to man zināmu. Paldies, turpina priekšādētājs. Paldies, ministrs kundze. Kā jau teicu tam jūsu kolēģim, arī jums paldies par visiem jūsu centieniem un pēdējos sešos mēnešos Beļģijas prezidentūras ietvaros paveikto. Un arī jums vēlam, protams, visu to labāko nākotnē un ceram ar jums sastapties atkal. Paldies! Okay, colleagues. Kolēģi, kolēģi, turpinam, turpina priekšādātājs. Okay, colleagues, the next item kolēģi, turpinam, turpinam, turpinam. Nākamais darba kārtībā ir Količeka kunga ziņojums 2010. gada ziņojums par kohēzijas paliks 2007.13. gada programmas īstenošanu. Diemžēl Količeka kungs nav uz vietas un arī viņa kolēģi Vilsas kundze nav šeit un tāpēc, nu, manā ziņā būs jums nolasīt paziņojumu, ar ko Količeka kungs nācis klajā. Nu, lūdzu, e, apzinieties, ka es esmu tikai vēsts nesējs, un viņu nošaut no kurāt nevajadzētu uzreiz par to, ka jums varbūt nepatiks tas, ko es teikšu. Jums kādu pretunīgu jautājumu jums te būs jāparunā ar Količeka kungu. Količeka kungs ir nosūtījis to man vēstulē, un to ļaujiet man jums arī nosūt. Godātie kolēģi, paldies par jūsu ieguldījumu. Paldies transporta komitejas sekretariātam par ļoti liederīgo sadarbību. Kā jau jūs visi droši vien sapratuši, tad lielākā daļa man ierosinājumu pamatojas uz ļoti veiksmīgo transporta darba dokumentu, kurā norādīts uz uh, trūkumiem kohēzijas politikas izdevumos, pamatojoties uz TNT pamatnostādnēm, kur prioritātes būtu jāpiešķir dzelzceļa projektiem un vidē draudzīgākiem transporta veidiem. Tāpat laikā uzlabin, uzlabojot pārēju no vienas transporta veidu uz otru, lai samazinātu CO2 emisijas. Kas attiecas uz jūsu ierosinājumiem, es, es pilnībā saprotu jūsu motivāciju, lielākoties ierosinājumi vēršas uz transporta komitejas viedokļa stiprināšana un ir atbilstīgs, runājot par kohēzijas politikas līdzekļu izmantošanu saskaņā ar TNT pamatnostādnēm, ņemot vērā vietējās un reģionālās vajadzības. Es pieņemu pēdējā brīža integrācijas tabulu, ko ierosinās Liberātskī kungs kā mutisku grozījumu, un to pievienosim kā jaunu punktu A punkt, apakšpunktā jo tas atbilst eh, aicinājumam eh, atsaukties uz transporta darba dokumentu. Pirmais, ceturtais un septītais grozījums. Tikai daļēji astotais grozījums, devītais, desmitais, divpadsmitais, septiņpadsmitais, deviņpadsmitais grozījums eh, pilnīgi noteikti pozitīvi rēģē uz šiem mērķiem, pievieno papildus liederīgus elementus attiecībā uz pārobežu prioritātēm, pārskatāmību, finansējumu. Uh, projektiem eh, dažāda veida, dažādos Eiropas Savienības nostoros, to starp arī attiecībā uz Eiropas Investīcijas banku. Energoefektivitātes jautājums, eh, inteliģentās transporta sistēmas arī tiek pieminētas. Ierosinu atturēties, eh, balsojot par otro astotā grozījumu pusi, jo to varētu uztvert kā teorētisku mērķi un tā efektivitāti varētu tomēr skatīt katrā gadījumā atsevišķi, lai to attiecīgi sabalansētu ar pārējām prioritātēm. Otrais, trešais, 13. un 14. 40. grozījums ierosina tekstu, kuru detaļas ir mazākā apmērā, un tāpēc būtu daudz liederīgāk tā vietā pieturēties pie reģionālās attīstības komitejas kolēģi ierosinātā teksta. Uh, kuros tiek runāts par galveniem jautājumiem līdzsvarotā un ilgspējīgā veidā transporta investīciju kontekstā. Un tāpēc gribu jūs mudināt atbalstīt oriģinālo manis ierosināto tekstu šajos gadījumos kā tādu tekstu, kas būtu visefektīvākais šo mērķu sasniegšanā. Piektais grozījums - lēnā atsevišķu projektu īstenošana nav saistīta ar finansē, finanšu resursu trūkumu un to piešķīrumu trūkumu. Dalībvalstis ir tās, kam ir jāuzņems finanšu un cita atbildība, pie, piedāvājot atbilstīgu vērtējumu, tad, kad tas vajadzīgs, jeb projektu atjaunināšanas svaigāko informāciju saskaņā ar uh, attiecīgās regulas noteikumiem 6, 11 un 16 grozījums ir tādi, kas varētu būt liekvārdīgi, eh, jo vai, vai maldinoši attiecībā uz šī dokumenta galveno mērķi. Mums ir nepieciešams uzsvērt nepie, trūkstošos dzelzceļa savienojumus un rīkoties piesardzīgā veidā, neiesaistot pārobežu šajā kohēzijas politikas jomā pārobežu projektus un nejaucot tos ar nacionālām kompetencēm. Šāda veida atgādinājums ir liederīgs, bet varbūt nepiemērots šajā konkrētajā kontekstā šī atzinuma sagatavošanas ietvaros. Iesaku 16 un 18 grozījumu atbalstīt, jo pirmais ir budžeta kompetence, lai izvērsētu iespējamās kļūdas no dalībvalstu puses un aicinot, eh, saskaņā ar datiem, ko saņemam, mums nav pierādījumu noraidīt tātad šos grozījumus. Eh, un otru tāpēc, ka demokrātiski lēmumi un konsultāt, demokrātiskiem lēmumu konsultācijām ir jānotiek atbilstīgā pārskatāmā veidā, jebkurā dalība valstī. Paldies par jūsu tālākiem ieguldījumiem un sapratni. Nu tāds lūk paziņojums no Količeka kunga saistībā ar šo ziņojumu. Itāls kungs, lūdzu, jums vārds tālāk. Paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām jāsaka, ka referentam ir ļoti labi izdevies nosūtīt vēstu par to, ka kohēzijas līdzekļu un struktūra fondu līdzekļu um, transporta sadaļa būtu jāpiešķir tā, lai atbalstītu galvenos svarīgākos TNT projektus. Bet, ja apskatām grozījumus, tad jāsaka, tieši, tiešām šķiet diezgan labi pieņemami varu tos arī atbalstīt, izņemot 18. grozījumu. Piekrīt šeit referentam, ka tas nebūtu pieņemami. Cik tā saprotu, tad arī otrais grozījums nu, pret to iebilst referents, bet, manuprāt, nav īsti liels, nu, atšķirības, kā to formulējam. Referents man nepiekrīt šajā gadījumā, un es varu šo otro grozījumu atsaukt, ja viņam tas nepatīk. Bet es domāju, ka pārējie visi mums grozījumi ir pieņemami, izņemot 18. Paldies, turpina priekšsādātājs, Sinalovs kundze tālāk. Paldies, priekšsādātāji! Mūsu ēnu referents Liberatskī kungs nevarēja būt diemžēl klāt sanāksmē, un tāpēc paudīšu viņa viedokli šajā sanāksmē attiecībā uz atsevišķiem grozījumiem. Viņš grozījums iedalīja divās kategorijās. Viena kategorija grozījumi, ko viņš īsti nevēlas pieņemt, un otra grozījuma grupa ir savukārt tādi, pret Eh, kas, par ko viņam vienkārši, kur ir citādāks viedoklis, viņam citādāks viedoklis. Pirmais tā tad ir septītais grozījums, kur tiek runāts par transporta aspektiem. Viņš to uzskata par labu grozījumu, tas gan ir diezgan um, tāds plašs, bet to varētu atbilstīt, kas attiec uz astoto grozījumu, astotā grozījumu otro daļu, Liberātski kungs šeit runā par uh, ātri, ātri vilcieniem starp lielākajām Eiropas pilsētām. Nu, šāds tīkls, protams, būtu vajadzīgs, un mēs varam atbalstīt šāda veida savienojumu izveidi. Bet tāpat laikā domājam, ka tas ir ļoti ambiciozs mērķis. Vēl viena problēma ir desmitais grozījums. Arī tas ir ļoti garš, bet labi, ka te tiek iekļaut atsauce uz Eiropas parlamenta rezolūciju, kur bija pieminēta savukārt zaļā grāmata. Un vienpadsmitais grozījums Nu, šajā gadījumā mēs domājam, ka nevajadzētu iekļaut šeit arī ceļu transportu, nevajadzētu to pieminēt un nevajadzētu atbalstīt ceļu transportu, bet gan nu, precizēt prioritātes. Tālāk 16. grozījums. To uzskatām par atbalstā, atbalstāmu kritiku attiecībā uz līdzekļu sadalījumu bet jāsaka, nu, neveiksmīgā kārtā šis grozījums iekļauts tieši šajā daļā. Jūs jau pat teicāt, ka cīm redzot tiks iekļauts mutiskais grozījums un referents mutisko grozījumu var atbalstīt, jo tieši tur arī šis jautājums tiks atrisināts. Tālāk šī otra grozījuma daļa. Tātad grozījuma, kas ir pret, nu, kas eh, mūsuprāt ir atbalstām atšķirībā, respektīvi mūsu viedoklis šeit ir atšķirīgs no referenta viedokļa. Trešais grozījums, te runājam par investīciju sadalījumu eh, starp dažādiem transporta līdzakļu veidiem, domājams, šeit vajadzētu šo jautājumu pieminēt, bet referents uzskat, ka ceturtais grozījums ir labāks par trešo, ka tur ir labāks formulējums Un, nu, jāsaka, mēs līdz ar to mm, arī acīm redzot neatbalstosim trešo grozījumu, kas attiec uz ceturto grozījumu. Formulējums šķiet ir spēcīgāks nekā sākotnējā tekstā. Te tiek uh, iekļauts salīdzinājums starp ceļu un dzelzceļu transportu. Un lielāks atbalsts tiek nodrošināts dzelzceļu transportam. jo daudzos gadījumos ceļu transports jau ir labi iedibināts. Sāk sastais grozījums. Panākta laba saikne starp šiem projektiem un uh, starp modalitāti balsosim par šo grozījumu. 13. grozījums, sākotnējais teksts, mūsuprāt, ir labs, un tomēr jānodrošina līdzekļi TNT projektiem. Uh, Un uh, referents, mūsu referents uzskata, ka reģionālā komiteja varētu nākt klajā ar labāku priekšlikumu. Lichtenbergers kundze nākamā. Uh, Maisna, normāli. Uh, šeit Maisneris kundze. Take over. Ich hatte mich ganz früh gemeldet. Ich wollte nicht vergessen werden. Sie wird keine Frage. Es neaizmirsīgi. Jessine, please. Okay. <laughs> jā, vielen Dank. Nein, also das, die Reihenfolge macht es. Lielas paldies. Jā, šī kārtība varbūt nav tik eh, būtiska, bet nu galvenais, lai āda grupa neaizmirstu. Priekšsēdētāji, mūsu uh, ēnu referents nav klāt, Kačīkungs nav klāt, tas nozīmē, ka man ir jāsakās viņa vārdā. Īsnībā man nav eh, daudz, kas sakāms, jo atbildīgie jau ir daudz ko pateikuši. Uh, Kopumā mēs atbalstam visus šos uh, grozījumus, šīs tendences. Mēs uh, atbalstām uh, visus komentārus, kas attiecas uz kohēziju. Ja šķiet, šeit neizsakos pārāk skaidri. Uh, Mēs eh, atbalstām visu, kas attiecas uz TNT tīkliem. Mēs eh, neatbalstām tās piezīmes, kas nosaka, ka finanšu līdzekļi ir jāpiešķir tikai dzelzceļiem, tikai intermodalitātei vai tikai kaut kādam konkrētam transporta veidam. Mēs eh, vēlamies nodrošināt, lai finanšu līdzekļu izlietojums varētu būt pēc iespējas elastīgāks. Tas, kas attiecas uz kohēziju, Saragosā mēs runājām par pārobežo projektu nozīmīgumu, jo iespējams, ka šādus projektus dalībvalstis tik daudz neatbalsta no saviem finanšu līdzekļiem. Tieši tāpēc mums vajadzētu rast visu, visu iespējamo, lai kohēzijas līdzekļus varētu izlietot šādiem mērķiem. Es gribētu prasīt balsojumu par, par daļām 4. grozījuma 4. punktā, un eh, mēs vēlamies vēlamies, lai šis intermodālais eh, transports tiktu dalīts balsojumā pa daļām, tātad, ja tiek pieņemts šis grozījums. Pirmajā daļā mēs varam piekrist, otrajā daļā mēs nevaram piekrist. Un mēs vēlamies arī balsojumā attiecīgi uz to norādīt. Lielas paldies arī referentām par viņa paveikto. Lichtenbergers kundze lūdzu. Lielas paldies! Šis temats ir ārkārtīgi svarīgs, jo šeit ir runa par finanšu līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā, un par to pēc iespējas labāku pielietojumu. Tieši tāpēc arī Kei un Tantana grozījums ir ļoti svarīgs. Te ir ne par kohēzijas līdzekļu izlietojumu, pa struktūru fondiem. Galu galā Eiropas Savienības mērķi nevienmēr tiek ņemti vērā Es vēlētos šeit īpaši pieminēt eh, satiksmes eh, ekoloģiskumu vai arī oglekļa mazāku īpatsvaru satiksmes sektorā. Bieži vien šeit tiek pieminētas ielas. Ceļa būve galu galā ir svarīga prioritāte visām dalībvalstīm, bet izšķirošais jautājums ir par mm, to, vai Eiropas Savienībai šeit vajadzētu iejaukties. Galu galā mums sevis uzstādītie mērķi būtu īpaši jāņem vērā. Tieši tāpēc mēs vēlamies nodrošināt, lai mums būtu labi kritēriji izvērtējumam. Mums ir jānodrošina, lai mēs varētu arī no komisijas pieprasīt, uh, to, ko parlaments jau ir noteicis 2009. gada 22. aprīļa rezolūcijā. Mums ir jāsaņem informācija par projektiem. Diemžēl šī informācija netiek sniegta, šai informācija nav mums pieejama. Ir vairāki grozījumi, kuros mēs pieprasām šo vai to. Ja mēs saņemtu šādu informāciju, tad mēs varētu arī vislabāk izvērtēt, kas tad ir pareizi un kas ir nepareizi. Uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs uzdevums. No manas puses tas ir liels rūkums. Esmu priecīga, ka referents atbalsta šādu viedokli. Situācijā, kad finanšu līdzekļi nav tik plaši pieejami, mm, visās dalībvalstīs ir svarīgi, lai šie um, netik uh, lielie finanšu līdzekļi tiktu izmantoti mētiecīgi un pareizajās jomās. Manuprāt, nevajadzētu mm, likt uzsvaru tikai uz šiem lielajiem ceļu savienojumiem. Uzskatu, ka arī nelieli uh, ceļu savienojumi krustpunkti ir arī tikpat svarīgi, ir tīpaši runa par robežu uh, šķēršošanu. Ja runa, piemēram, par Itālijas eh, dzelzceļu, te ir runa par vietējo dzelzceļu īsnībā. Tas nav starptautiskais dzelzceļš, visiem ir jāizmanto vietējais dzelzceļš, kur diemžēl nav vietas koferiem un kas bieži un ilgi stāv stacijās. Uzskatu, ka šādi jautājumi būtu jāņem vērā. Nav runa tikai par infrastruktūru, ir runa arī par šīs infrastruktūras izmantojumu. Mēs varam atbalstīt Količeka kunga ziņojumu projektu un es eh, ceru, ka ar savu grozījumu par informācijas sniegšanu no komisijas puses panāksim arī vairākumu, ka daudz atbalstīs šo grozījumu. Es uzskatu, ka tādā veidā mēs varētu daudz labāk diskutēt. Zīles kungs. Es priekšētāju kungs, es arī gribētu uh, no, <clears throat> izteikt atzinību ziņotājām un izmantojot jūsu kā messengeri eh, lomu šodien nodot viņiem šo atbalstu. Bet eh, kopumā es gribētu vērst kolēģi tom uzmanību, tomēr neskatoties uz to, ka kohēzijas politikas tādas pārskatīšana acīm redzam eh, top, un mēs to redzam arī šodienas, šodien ziņo šo viedokļu izskatot transporta jomā, uh, Eh, taču es tomēr gribētu uzsvērt, ka neskatoties to, ka Eiropas nodokļu maksātāja nauda, kas finansē, līdzfinansē šos projektus lielā mērā, tomēr, manuprāt, mums nevajadzētu pārspīlēt ar, ar to, ka paņemt eh, nost plānošanu un administrēšanu no nacionālā līmeņa, nosakot eh, š, Eiropas līmenī pilnīgi precīzes prioritātes. Skaidrs, ka tam jābūt attīstībā, kohēzijas politikai un šiem fondiem saistībā ar Eiropas Savienības transporta pamatīklu, Taču kohēzijas politikas mērķis tomēr ir un paliek attīstības līmeņa izlīdzināšana, un tas nav tikai konkurētspējas un Eiropas ES 2020 mērķu sasniegšanai, kas pie ļoti dažāda attīstītas Eiropas transporta tīkla nemaz nebūs iespējams. Tāpēc mēs uh, esam skeptiski par astoto priekšlikumu, arī par ceturto, kurā uh, lai arī ir diezgan precīzi izteikts eh, virzība tieši šim eh, transporta veidam, kas šeit ir eh, mums ir un paliks kā svarīgākais dzelzceļš, respektīvi, tomēr mēs neuzskatām, ka tas būtu jādara tādā veidā, kad faktiski iezīmēt, ka šis ir, ir šis pamata TNT tīklu projekti, kuriem būtu jānovirza visa kohēzijas fonda nauda, kā līdzfinansējums visiem citām projektu naudām, kā arī no TNT budžeta pārobežu projektiem. Uh, Arī kritika nevaram īsti piekrist, kas ir 12. un 16. priekšlikumā par, par šo te dalību valstu ieguldījumu kohēzijas fonda līdzekļu transporta sistēmās un nelīdzsvarotības starp ieguldījumiem dažādos transporta veidos, kas būtu jāmaina iesniedzēju prāti. Tāpēc neskatoties uz daudzām pozitīvām lietām, izteicu arī dažas šīs kritiskās eh, pozīcijas, bet kopumā mēs viedokli, protams, atbalstīsim. Paldies! Thank you, Mr. Rike. Paldies, tālāk Rīgas kungs. Paldies, priekšsādātāji. Tikai gribēju jums atgādināt, ka šis, eh, tieši tā kā Liktenbergenas suns teica, ir ārkārtīgi svarīgs, jo te runājam par TNT tīklu finansējumu. Eiropas budžetā cita veida finansējums šiem projektiem nav paredzēts. Un eh, visi. Tātad pirmā, pirmā vizīme, tātad te uz reģionālajiem, eh, reģionālajiem projektiem šie līdzekļi būtu jāno, jānovirza. Ir pastāv arī pretruna starp nu, reģionu komitejas vēlmēm un tām valstīm un reģioniem, kas nosaka paši savus specifiskus mērķus un mūsu Eiropas līmenī noteiktajiem mērķiem. Te, nu, mēdz gadīties pretrunas un Nu, cita veida komentāru man nav, es neesmu ēnu referents. Mutiskais grozījums eh, vēl acīm redzot būs par 13. grozījumu. Pats esmu to iesniedzis. Aicinu komisiju ieviest uh, nosacījumu kritērijus, jo tas ir patiesībā vienīgais veids, kā pārorientēt šos uh, Uh, finansējumu un turpmāk aicina komisiju pa iespēju pārdomāt, turpmāk ieviest kritērijas. Tātad es gribu precizēt, ka šeit mēs runājam par nākotni, raugoties uz priekšu, nevis atpakaļ. Uh, thank you. We'll put that across tomorrow and, and see. Tālāk, mm, Aijala Sanders skundz lūdzu. Gracias, presidente. Sí. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties eh, jums, priekšsēdētāja kungs Količeka kungu vārdā, jo jūs taču viņu šeit pārstāvjat šo pēcpusdienu. Mm, paldies arī par tiem ierosinājumiem, ko izteicāt. Gribu runāt par 13. grozījumu. 13. grozījums ir tāds, ko varam pieņemt. Viņa ierosinājums ir pieņems, tātad nodrošināt lielāku reģionālo fondu iesaisti attiecībā uz transporta projektiem. Nesmu pat iesniegus nekādus grozījumus. Nu, mana vaina, protams, vairāk bija pievērsusies citiem dokumentiem, grib, bet gribēju vaicāt, vai būtu varbūt iespējams, nu, ka referents ap, netiktu astotā grozījuma pirmais e, teikums netiek mest ārā, bet apvienots. Tātad par pieejamiem līdzekļiem, TNT tīkliem, ņemot vērā Eiropas transporta politiku un tā tālāk. Es saprotu, ka viņš vēlas vairāk pievērsties, orientēties uz to, ka jāpārliecinās, ka TNT pārņem, ņem vērā reģionālo fondu darbību, bet es domāju, ka būtu pārāk negatīvi prasīt arī pieaugumu eh, kopējos līdzakļos. Gribēju Kočak kungam turklāt arī vaicāt, vai Liberatska kunga grozījums tiks pieņemts, vai tas tiks atbalstīts. Tas vairāk vērts uz budžetu. Nu, it kā vairāk tas kā budžeta komitejas grozījums gandrīz. Nu, es nezinu, vai šie 90% attiec uz tīkliem vai uz ko, uz ko attiec šie 90%. 19%, jo 19% kohēzijas līdzekļu netiek piemērot. Vai mēs šeit runājam par tīkliem? Ja jā, tad viss kārtībā, bet tad tas skaidru gaiši arī jāpasaka, ja mēs nerunājam šeit par tiem tīkliem, nu, tad tādā gadījumā šis grozījums vienkārši nav atbilstīgs, tam šeit nav vietas, un tāpēc to nevajadzētu iekļaut atzinumā. Dantēnu grozījums šķiet arī vēl viens, par ko gribēju runāt. Tur teikts, ka jā, mēs paužam bažas, jo pārobežu projekti tiek atlikti, tie netiek īstenoti un tā tālāk. Paldies, cik tālu man saprotams, tad Količek kungs ir gatavs pieņemt mutisko grozījumu no Liberātskī kunga puses kā jaunu punktu A apakšpunktā. Un viņš ierosina noraidīt 16. grozījumu, jo tā ir budžeta kompetence, viņš uzskata. Nu, tā man te rakstīts. Nu, tāds ir viņa rekomendācijas. Okay, thank... Labi, paldies visiem. Balsojums notiks rīt, protams. Nākamais darba kārtībā Senalovas kungas ziņojums par uh, motoriem, ko lēš tirgu saskaņā ar elastīgumu sistēmu. Senālos kundze lūdzu, paldies priekšsādātāji. Iesākumā Gribēju pateikties ēnu referentiem un sekretariātam par visu palīdzību, ko viņi snieguši, par sadarbību. Gatavoju šo atzinumu NV komiteja, kas ir vadošā komiteja. Tas bija tāds tehnisks raksts ziņums, bet tāpat laikā arī ļoti delikāts. Tā ir nozara, kam ļoti liela ietekma uz vidi. Un Man jāsaka, ka visi grozījumi bija saistīti tieši ar šīm jumām. Bija 16 grozījumi, divi tika atsaukti, tātad paliek 14 grozījumi, kas jāapspriež. Un nu, atsevišķi no šiem grozījumiem ir, nu, ar tādu līdzīgu ievirzi. Un varētu kopumā grozījumus sadalīt trijās grupās. Pirmā grupa ir tie, kas eh, ir pret ziņojumu Nu, tu, šo lēmumu atstāšu NV komitejas ziņā. Un uh, drīzāk pievērsīšos tehniska rakstura grozījumiem, it īpaši tiem, kas tika saistīti ar dzelzceļu. Otrā grozījuma daļa mēģina stiprināt komisijas priekšlikumu divos veidos. Vai nu aiz, runājot par to, ka jāaizstāja vecākie piesārņojošākie motori ar 3A posma motoriem, to es varu atbalstīt, bet, bet es iesniegšu motisku grozījumu, kas no šī jautājuma izslēgs vilcienus jo saskaņā ar komisijas priekšlikumu tad nav īsti skaidrīs tāda divdomīga situācija. Tāpēc šī grozījuma gadījumā es šo nelielo nu, daļu svītrotu. Otra joma, otrs veids, kas arī otrs jautājums, kas pieminēts daudzos grozījumos, ir komisijas priekšlikuma padarīšana vājāka, pieļaujot dažādu veidu atkāpes, atlaides un, eh, zināmā mērā, ļaujot darboties pat vēl vecākiem motoriem. Es domāju, ka tas varētu radīt nelāgu precedentu. Visi grozījumi, kas iet šajā virzienā līdz ar to, nu, ir tādi, ko es nekā nevaru atbalstīt. Varu piekrist komisijas sākotnējā priekšlikuma tekstam. Un trešā joma kurā izteikt grozījumi ir saistīti ar eh, vietējiem modeļiem, kas laisti tirgu. Ir pāris grozījumi šai jomā, kur ierosināti dažādi skaitļi, robežu vērtības. Viena no tām, piemēram, saka, ka jāņem vērā Britu dzelzceļa īpatnības Un skaitļi, jāsaka, šeit ir ļoti mazi, tātad tie skaitļi, tie skaitļi, pa kurām ir neliela un atsevišķi grozījumi, ko var arī atbalstīt pieļautu lokomotīvu radītājiem, eh, vad, ražotājiem, nu, mazliet vairāk tādas manevrēšanas iespējas. Nu, tātad tāds mans viedoklis par šiem 14 grozījumiem, un es ceru, ka varēsim atbalstīt arī kopējo ziņojumu, respektīvi atzinumu projektu, jo domāju, ka tas ir diezgan līdzsvarots. Uh, teiks, varam atbalstīt ceram šo ziņojumu un ka tas arī reaģē uz nozars vajadzībām un uz vidas prasībām. Paldies tālāk, Rīkas kungs. Merci, monsieur le président. C'était juste. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu, tā kā komisijas pārstāvs ir zālē, es gribēju arī uzdot uzreiz jautājumu. Ir vairāki grozījumi un arī pretgrozījumi, kas ir saistīti ar um, motoru vagoniem aizbildinoties ar to, ka nav šādu motorvagonu definīcijas uh, pašreizējos tiesību aktos, un tādēļ vajadzētu šādu uh, tiesību aktu uh, izveidot, kaut gan veicot pētījumus, izrādījās, ka šāda definīcija pastāv, ko 2010. gada jūnijā ir apstiprinājusi Uh, attiecīgā komiteja komitoloģijas procedūrā. Un šeit ir runāts, kas tad ir, kas ir šie motorvagoni. Tātad patiesībā šāda definīcija pastāv, un komisijai vajadzētu precizēt šo jautājumu, un ja šāda definīcija tiešām pastāv, tad šos motoru vagonus vajadzētu iestrādāt mūsu izskatāmā dokumentā, nevis tos svītrot, jo šāda veida uh, ritošais sastāvs uh, dzelzceļos pastāv uh, Eiropas austrumu valstīs, kur ir ierobežoti līdzekļi, un tādēļ būtu liederīgi iekļaut motorvagonu šajā dokumentā. Thank you, Mrs. Maisner. Paldies, Maisners kundzei vārds. Vielen dank. Paldies. Es, kā ēna referente, šajā gadījumā neesmu iesniegus nevienu grozījumu. To, ko referente Seņelova ir uzrakstījusi, es varu a, pilnībā akceptēt, un tieši tāpēc neiesniedzu nekādus grozījumus. Taču ir vairāki grozījumi, kuriem, no kuriem dažiem es varu piekrist, dažiem es piekristu tādā vispārīgā nostādnē, tātad tie, ko ir formulējusi vides komiteja, kā vienmēr esmu jūsu pusē. Uh, Mēs esam koncentrējušies galvenokārt uz Lielbritānijas eh, rezultātiem. Mūsu grupa liek uzsvaru uz šo jautājumu. Jā, patiešām Lielbritānijā ir atšķirīgas lokomotīvas, kurās varbūt šie jaunie dzinēji īsti neietilpst, un varbūt tiešām būtu iespēja iekļaut izņēmumu panākt, eh, lai Lielbritānijai tiek eh, piešķirts šis izņēmums vēl uz diviem gadiem, mūsuprāt, tas būtu tāds pārāk liels izņēmums, un mēs nevarētu ar lielu vairākumu ar to par, par to nobalsot. Mūsu grupā esam daudz par to diskutējuši, un es eh, ļoti vērtēju, augstu vērtēju priekšēdētāju teikto, taču ja mums galu galā ir Eiropas Savienības regulējums, kur ir noteikti izņēmumi vai arī termiņa pagarinājumi, tad mums uh, vajadzētu paļauties uz šo regulējumu un nevajadzētu šeit ieviest vēl vairāk jaunus izņēmumus uh, attiecībā uz Lielbritāniju. Tieši tāpēc es arī nevarētu atbalstīt šo grozījumu. Lichtenbergers kundze lūdzu. Kā jau lielākā daļa no klātesošajiem var sagaidīt, es neesmu pārāk liela aizstāve attiecībā uz šo ziņojumu. Es negribētu šeit pieļaut vēl jaunus izņēmumus. Manuprāt, tas ir tā pārāk ideali, idealizējoši. Starptautiskās konferencēs mēs bieži vien runājam par Eiropas parauga lomu un uh, Dažas no dalību valstīm līdz pašam pēdējiem cenšas mēģināt neievērot pamatprincipus attiecībā uz dabas aizsardzību vai klimatu pārmaiņu apkarošanu. Tieši tāpēc, izņemot 6. un 16. grozījumu, es nevaru piekrist grozījumiem. Uh, Es nedomāju, ka ir prātīgi pieņemt likumus un pēc tam tos padarīt arvien vājākus, tā lai tie nedarbotos lielākajā daļā no dalībvalstīm. Manuprāt, šādā veidā mēs nevarēsim nodrošināt klimata aizsardzību, tā mēs šo aizsardzību vienkārši sagrausim. Sim It's simple. If you want... Jā, ļoti vienkārši. Ja kāds vēlas likvidēt kravu pārvadājumus uh, apvienotā karalistē, nu tad nobalsojiet pret šo izņēmumu un tad arī tas tiks likvidēts. Bet mums šeit ir pavisam neliela niša, mums ir koridoru un, un uh, signalizācijas problēmas, kas citur Eiropā nepastāv. Un mūsu uh, šis nelā, nelielais pieaugums un nelielā mm, multimodalitāte, kas ir ieviesta kravu pārvadājumos, tad, ja jūs nobalsosiet pret izņēmumu, tad mums šīs lokomotīvas būs jāizņem no apgrozības, un tad viss tiks uh, sagrauts. Un tad uh, lai jaunas lokomotīvas pasūtītu un saņemtu, ir nepieciešami divi, trīs gadi. Tādēļ mums ir nepieciešams šāds izņēmums. Mums joprojām darbojas kravu pārvadājumos 30, 40 gadus vecas lokomotīvas. Jūs varat teikt, ka tas ir smieklīgi, un es varētu jums piekrist, bet, nu, reālā situācija ir tāda, kāda tā ir, un tagad ar šo izņēmumu mēs varam panākt veco lokomotīvu nomaiņu ar jaunām. Iepērko, diemžēl, tās Kanādā, bet, nu, vismaz jaunas iepirkt, un tad mēs varam turpināt attīstīt kravas pārvadājumu tirgu, bet ja jūs uh, at sakāties atbalstīt šādu izņēmumu, tad mums radīsies milzīgi sarežģījumi kravu pārvadājumos. Uh, Lielbritānijā, un tad jau nu gan redzēsim, vai izdosies pārvadāt vairāk krāvu ar dzelzceļu tagad, un patiesībā visas lietas ir jāpārbauda praksē. Komisijas pārstāvē, es pirms vēlētos pateikties uh, Sealovs kundzei, kas ir sagatavojusi atzinumu, un e, es vēlētos izteikties arī dažus komentārus par lokomotīvu nomaiņu pirmkārt un otrkārt par lokomotīviem kā tādām, motorvagoniem un vispār šo jautājumu par īpašiem izņēmumiem apvienotās karalistas sistēmai. Runājot par grozījumiem par uh, dzinēju nomaiņu lokomotīvēm, uh, komisija šā priekšlikuma kontekstā domā izskatīt vispār šo elastības sistēmu un e, ņemot vērā grūto ekonomisko situāciju, ir jādomā arī par emisiju normām. Šis drīzāk ir horizontāls jautājums, bet mēs jau esam paredzējuši uh, to izskatīt strādājot pie direktīvas pārstrādāšanas. Mēs saprotam, ka ir nepieciešama 3A tehnoloģija motoriem, ko no jauna uzstāda. Un mēs piekrītam, ka ir jāpārskata šī direktīva, bet mēs, mēs pieejam ļoti atvērts šim jautājumam. Eh, kā jau tika norādīts par šo um, aizvietošanas jautājumu, jautājums, vai var izmantot 3A tehnoloģiju, komisija ir pretim nākoša un arī par izņēmumu noteikšanu, ja nevar uh, pielietot 3A tehnoloģiju. Uh, jautājums ir par kritērijiem un nosacījumiem šādu izņēmumu uh, paredzēšanai, bet tomēr mēs nevaram arī gal galā pieļaut ļoti daudzus izņēmumus, jo tad šī direktīva zaudē jēgu, bet mēs esam gatavi no komisijas puses izskatīt šo grozījumu. Tālāk jautājums par lokomotīviem. Ir iesniegti virkne grozījumi par lokomotīvju skaitu, kas iekļaujama šajā elastības schēmā. Komisija ir ierosinājusi 12 Uh, lokomotīvi motors, bet mēs varam runāt arī par varbūt 15, bet mēs nevēlamies, uh, ka galu galā šis uh, apstiprinātais priekšlikums padara pilnīgi nereāls izvirzītos emisiju mērķus. Bet, protams, ir jāparāda zināmas manevrēšanas iespējas. Uh, Rikē kungs uzdeva konkrētu jautājumu par motoru vagoniem. Jūs atsaucāties uz nesenu komisijas lēmumu, kas pieņems 2010. gadā komitoloģijas procedūrā, kur uh, ir savā veidā definīcija apstiprināta. Mums tas ir jāpārbauda, un es domāju, ka tas tiešām ir labs priekšlikums. Tad vēl viens jautājums, kas tiek apspriests, ir par to, ko darīt ar dalību valstīm, kam ir atšķirīga eh, infrastruktūra, dažādas infrastruktūras problēmas. Šeit tik pieminēta apvienotā karaliste. Protams, ir specifiska problēma šajā dalību valstī, bet varbūt vēl ir pāris dalību valsts, kam ir infrastruktūras problēmas problēmas attiecībā arī uz lokomotīvēm. Mēs nevaram noliekt, ka šādas problēmas pastāv. Un situācija šeit ir atšķirīga nekā citās dalā, dalību valstīs, bet mēs tomēr vienmēr virzamies uz pilnīgu harmonizāciju. Mēs esam gatavi izskatīt šo jautājumu un varbūt varētu rast arī tādu formulējumu grozījumā, uh, un direktīvā, kur ir atsauc nevis uz vienu konkrētu dalību valsti, bet ir tādi neitrālāki kritēriji pielietoti, piemēram, eh, struktūra un sliežu ceļu platums, lai to padarītu tādu neitrālāku un eh, visiem vairāk pieņemamu. Mēs esam gatavi sadarboties ar parlamentu un ar padomi un, protams, esam gatavi ņemt vērā konkrēto situāciju, kāda tā ir dažās dalību valstīs. Paldies! Paldies! Varbūt tas ir tā nedaudz novēlot, ja mēs tagad uh, cenšamies iesniegt grozījumus patiesībā vides komitejai, par to vajadzētu domāt vārds tagad Senelovs kundzei. Jā, pane předsedu, už nemám tady k tomuto vysvětlení jā, man patiesībā nav daudz ko piebilst pēc uh, šīm debatēm, un nu, rīt notiks balsojums. Jā, paldies, balsošanu notiks rīt, un tagad nākošais darba kārtības punkts ir politikas uzdevumi un budžeta resursi ilgtspējīgai Eiropas Savienībai pēc 2013. gada. Es esmu uh, atzinuma sagatavotājs, un tagad man jācenšas šis dokuments arī kaut kur atrast. Es tikai gribēju teikt, kolēģi, ka tas ir atkal viens no tiem klasiskiem koordinātoru lēmumiem, ka ir jāpieņa, jāsagatavo šāds ziņojums, un tad ir iesniegt 48 grozījumi. Es uh, izteikšu tādus vispārīgus komentārus. Ir jābūt šim ziņojumam, eh, atzinumam lakoniskam, lai mūsu komitejas viedoklis skanētu pēc iespējas skaidri un skaļi. Un šeit ir runa ne tikai par to, ka mēs transportu izvirzām kā prioritāti, eh, bet mums ir jārunā par parlamenta nostāju budžeta prioritātēs, bet mums ir jāatcerās, kādēļ tad mēs šo atzinumu sagatavojam sura komitejai. Uh, š, mēs nevaram runāt uh, par visiem transporta elementiem un teikt visu, ko mēs zinām par transportu, bet mums ir jānorāda atbildīgai komitejai pareizais ceļš, kurā vajadzētu iet uh, runājot par uh, budžeta prioritātēm transporta jomā. Ir iesniegti daudzi grozījumi manām atzinumam, bet daži šie grozījumi ir pārāk specifiski un pārāk detalizēti atzinumam, kuru es gribētu uzrakstīt tādu vispārīgāku un orientētu. Ir tādi grozījumi, kur ir runāts par transporta nozīmību teritoriālai kohēzijai, par eh, tehniskā sektora atbalstu, industriālo politiku Eiropas Savienība, par transporta sistēmu pieejamību, par eh, saskaņošanu ar 2020 izaugsmes stratēģiju. Uh, Uh, grozījumus, kuros ir runa par aģentūru lomas pieaugumu transporta jomā, par nepieciešamību palielināt finansējumu, uh, tālāk par TNS un Cēzarkā uh, budžeta prioritātēm un Deveras kundzes grozījums par inovatīviem projektiem. Uh, par CO2 emisiju kvotām un citiem projektiem. Es centos tiešām ņemt visu vērā. Dažos, gro, dažiem grozījumiem bija nepieciešams panākt kompromisu formulēm, piemēram, ceturtajā punktā bija jārunā par modālām pārējām un energoefektīvu transportu sektoru, ko ierosināja Jensens kundze. Par labāku kohēzijas fonda izmantošanu transporta prioritāšu jomā. Mēs kopā ar Groša kungu iesniedzām grozījumu, kas ņem vērā uh, tur pastāvošās diskusijas Regi komitejā un kopā ar Zīles kungu mēs runājām par nepieciešamību palielināt kopējo finansējumu TNT tīkliem bet es neesmu gatavs šavā atzinumā runāt par konkrētiem transporta veidiem. Šeit es atkārtoju, tas ir tikai atzinums, kas ir adresēts atbildīgai komitejai, un mums ir nepieciešams pārliecināt šo komiteju, lai viņi atbalsta mūs, runājot par 2020. gada prioritātēm un budžeta prioritātēm. Uh, un tādēļ es vairāk mēs, neesmu, mazāk esmu runājis par to, ka dzelzceļi ir kaut kas brīnišķīgs un uh, mašīna, automašīnas ir briesmīgas, bet gan drīzāk par to esmu domājis kā pārliecināta atbildīgo komiteju, ka transportam jāpiešķir prioritāte. Un tā ir mūsu galvenā cīņa. Uh, mums kopā ar visām politiskām grupām ir jācīnās, lai vispār transports tiktu pieminēts kā 2020. gada programmas prioritāte. Un es negribu pilnīgi novirzīt atbildīgo komiteju no ceļa, tādēļ, ka mums ir tik konkrēti uh, ierosinājumi par konkrētiem projektiem, un mēs zaudējam kopainu Un tā mums ir jārunā par to, kādēļ transportam ir jābūt prioritātei un kādēļ tas iedaras 2020. gada stratēģijā. Un nevajag ņemt 2020. gada stratēģiju un tad to iestrādāt transporta prioritātēs. Šādu nostājus neatbalstu. Protams, sirdies vēlētos strādāt šādi pie konkrēta atzinuma, jo mēs esam specializētā komiteja, jo mēs visi interesējamies par transporta jautājumiem un mums vajadzētu pārliecināt par to, ka transportam ir sava prioritāte 20, 2020. gada stratēģijā. Un tagad vārds Groša kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es nevēlos atkārtot visu um, saturu ziņā, ko jūs jau pieminējāt. No tautas partijas uh, grupas uh, varu jums pavēstīt, ka mēs uh, kopumā esam viensprātis ar jūsu priekšlikumiem attiecībā uz balsošanas sarakstu, izņemot dažas nelielas detaļas. Mēs vēlētos arī mazliet izdarīt vienkāršošanu dažu šajā balsošanas sarakstā vēlamies izņemt dažus grozījumus. Mums bija ļoti svarīgi atrast eh, transportam pareizo vietu nākotnē. Tas patiešām attiecās arī uz budžeta līdzekļiem. Mums vajadzētu šeit eh, celt tiltus attiecībā uz transportu un mobilitāti. Mēs nedrīkstam šeit aizmirst par prioritātēm, kas eh, bieži vien parādās diskusijās. Uzskatu, ka jūsu ziņojumā tas ir labi atainots. Ja runa par ekonomiku vai uh, vidi vai tirgu atvēršanu, tad uh, Eiropas transporta telpai ir jāatverās, tajā ir jānodrošina godīga konkurence, ir jāizskauž protekcionisms gan attiecībā no kādas valsts, gan arī no kādas nozares. Es arī esmu pārliecināts, ka mēs varam šeit iekļaut dažādus tematus, kas nebūtu nerunās pretrunā ar mūsu kopējiem noteiktajiem mērķiem. Protams, ka daudzās jomās vēl ir vajadzīgi uzlabojumi. Jūs uh, jau pieminējāt eh, šeit daudzus punktus, ko es nevēlos atkārtot. E, mēs pilnībā piekrītam jūsu ziņojuma stilam. Es nevēlos šeit pārāk atkārtoties. Gribētu norādīt uz dažādām tehniskām lietām. Pirmkārtām ceturtais grozījums. Šeit eh, otrajā daļā mēs gribētu atteikties no balsojuma pa daļām. Grozījums beigtos pirms vārda specialī. Otrajā grozījumā mēs prasījām balsojumu pa daļām. Es dzirdēju, ka pēdējā sarakstā ir pieteikts mutiskais grozījums. Es vēlētos skaidri norādīt, ka attiecībā uz uz zaļo grozījumu mēs vēlētos pieprasīt balsojumu pa daļām. 11. grozījumā mēs no tā gribētu atteikties. Šķiet, ka par to jau tika ziņots. Attiecībā uz 15. grozījumu mēs arī vēlētos atteikties no otrās daļas. Tas nozīmē, ka 22. grozījums arī tiktu svītrots. Mēs vēlamies vienkārši šo balsošanas sarakstu padarīt mazliet vienkāršāku. Vēl man jums ir jāpastāsta, ka 29. grozījumā tiks ieviests neliels mutisks grozījums, lai valoda skanētu labāk. Ieteiktie kompromisi. Otrais kompromiss. Šeit mums nav nekādu problēmu. 13. kompromiss. Šeit mēs vēlamies izdarīt nelielas izmaiņas redakcijā. Mēs varētu vienoties varbūt ar Jensens kundzi šajā jautājumā. Tehniski vēlētos norādīt, ka 37. grozījumā vācu tulkojumā ir uh, ieviesusies kļūda. Angliski ir runa par aizdevumu, bet vācu tulkojumā ir runa par algu, lonu, nevis anlēnu. Es vēlējos vienkārši norādīt, ka Ja runa par 37. grozījumu, tad mēs balsosim par angļu versiju, nevis par vācu versiju. Es ceru, ka esmu pareizi izlasījis un ka manas valodas zināšanas ir pietiekamas. Paldies! I'm sure they haven't. Mr. Alkadravi. Alkadravi kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es arī centīšos runāt pēc iespējas lakoniski. Mana grupa atbalsta jūsu nostāju par to, ka mums jādod politisks signāls un ir jākoncentrējas uz galveniem jautājumiem. Mums ir jāiekļauj transports politiskajā darba kārtībā. Un tas pirmkārt ir jāpanāk sure komitejā. Uh, Transports ir svarīgs Eiropas Savienības ekonomiskai attīstībai. Tas ir tas, ko mēs vēlamies pateikt. Un e, tas ir svarīgs arī 2020. gada stratēģijai. Transports ir jāsaskaņo ar plašāku politiku kopumā, un mums ir jācenšas palielināt finansējums transporta infrastruktūrai. Un viens no veidiem, kā to panākt, ir pārdalīt finansējumu no kohēzijas projektiem ar kam ir uh, projektiem, kam ir Eiropas dimensija un kas dod pievienoto vērtību. Un tieši šādiem projektiem būtu jāpiešķir prioritāti. Tas pats sakāms par TNT tīkliem. Arī šeit mums vairāk jākoncentrējas uz pārobežu savienojumiem un jāuzlabo Eiropas līmeņa koordinācija. Ja mēs varētu vismaz daļu no šī vēstījuma uh, darīt zināmu, tad jau mēs būtu uz pareizā ceļa virzībā uz mūsu sapni vairāk finansējumu nodrošināt transporta infrastruktūrai. Uh, Mums ir visiem kopīgiem spēkiem pie tā jāstrādā, jāstrādā arī mūsu politiskajās grupās, lai šis jautājums parādītos. tātad arī par energoefektivitāti un multimodalitāti ir tas, kas mums ir nepieciešams transporta centros un ostās, lai panāktu izvirzītos mērķus, lai mēs varētu apvienot dažādus transporta veidus. Un es arī piekrītu tam, ko jūs uh, teicāt par dažu manu grozījumu iekļaušanu atziņu, atzinumā, arī par um, uh, Cezāru un ERTMS. Es uh, nezinu, vai uh, jūs domājat, ka uh, viens no maniem grozījumiem ir iestrādāts grozījumā par Galileo. Uh, vai jūs ņemam, ņemat vērā specifiskākus pielietojumus, jo šeit bija nedaudz atšķirīgs formulējums. Varbūt arī nevajag iekļaut konkrētu skaitus, varbūt tas tiešām šobrīd ir pāragri. Un es domāju, ka ir arī tiesa par to, ka nevajag uh, dot priekšroku vienām transporta veidām salīdzinājumā ar otru, bet uh, skatīt kopainu. Un uh, visbeidzot, man ir arī grozījums par Marko Polo, kur formulējums ir nedaudz skeptiskāks nekā jūsējais. Un vai, kā jūs sakāt, mēs nevarētu izmantot uh, ne tikai grantus uh, šajā programmā, bet arī garantijas. Un šī uh, programma ir ļoti svarīga, bet uh, iznāk, ka šīs programmas tomēr ir ļoti birokrātiskas, un ja, un ja programma cieši neveiksmi, tad ir nauda jāatmaksā, un ja tā tiek īstenot, tad arī it kā nauda ir jāatmaksā. Varbūt, ka mēs tomēr varētu uzlabot šo pieeju. Un es arī vēlētos dzirdēt par tikal kundzes grozījumiem. Durāns kundze, paldies priekšsēdētāji ļoti īsi mūsu grupa arī atbalsta jūsu viedokli, ka mums ir jākoncentrējas un nevajag sa sašķelt spēkus. Mums ir četri grozījumi iesniegt. Pirmais ir runa par to, ka jācenšas samazināt ne tikai CO2 izmešus, bet arī negadījumu, naftas uh, produktu noplūdes uh, un citu negadījumu biežums. Otrais grozījums, tas jūs nepārs teiks, ir runa par ārējo eh, transporta izmaksu internalizēšanu. Eh, kolēģi, kā es, kuri strādā sur komitejā, ja mēs gribam panākt šo ārējo izmaksu iekļaušanu, tad ir jāmaina metode. Mums ir jāīsteno integrēta pieeja, nevis sadalīt pa konkrētām izdevumu kategorijām. Mums ir jārunā par uh, Uh, transporta tīkliem, pilsētu, lauku reģionu attīstību, un mums ir jāīsteno efektīvāk tūm transporta politika. Tālāk 21. grozījums par um, lokomotīvu un ritošā sastāva modernizāciju, uh, ja uzlabo šo ritošo sastāvu kopumā, tad varēs samazināt troksni un uzlabot arī uh, transporta drošību. Un vēl grozījums par maziem projektiem, kā jau mūsu kolēģi runāja par turismu. Uh, Tāpat uh, mēs varam runāt arī par šo jomu, par maziem projektiem, kas palīdz izvairoties no milzīgiem izdevumiem, sasniegt ļoti labus rezultātus. Tātad šie četri grozījumi, es domāju, ļoti saskana ar jūsu pamatlīniju, Nesa, nes, neizšķērdēt spēkus, bet domāt par transporta uh, kopumā. Paldies, Zīles kungs! Paldies priekšsēdētāji par jūsu veikumu strādājot pie šī ziņojuma. Es tikai gribēju pievērst jūsu uzmanību devītajam punktam. Jūs arī pieminējāt manu un citu priekšlikumu par kompromisu. Es domāju, ka būtu ļoti labi, ja mēs e, īstenotu nacionālā finansējuma ko e, koncentrēšanu, bet ne pārāk tālu. Un uh, Arī 28. grozījums, ko iesniedz kolēģis no Lietuvas Balčītis. Mums būtu jādomā par uh, visaptverošiem transporta tīkliem. Mr. Rikei. Rīks kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam ļoti īsi. Mani ļoti iedvesmoja priekšsēdētāja paskaidrojumi, un tādēļ es atsaucu savu 24. grozījumu. Paldies! Liels paldies! Tik augums tālāk! Paldies, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām gribu pateikties jums par ziņojumu sagatavošanu. Liels, ka paveikts darbs. Un domāju, ka šim atzinumam tieši tā kā jūs sakat, vajadzētu uzsvērt ne tikai transporta nozīmi sociālajā nekonslēmiskā Eiropas Savienības attīstībā, bet tam vajadzētu arī piešķirt zināms arguments šur komitejai tajā brīdī, kad tā piešķirs prioritātes, lai augstāku prioritāti varētu piešķirt transporta projektu finansējumam. Jā, vācu valodā nebija pieejams tulkojums, acīm redzot, saka priekšsādātājs. Hmm. De aceea am insistat pe... Runātāja turpina. Nu, tieši tāpēc es arī uzsvēru savos grozījumus virkni svarīgi elementi, piemēram, inteliģento transporta sistēmu, kas nepieciešama elektriskajiem transporta līdzekļiem, un Galileo programmu pieminēja grozījumos. Un gribēju saviem kolēģiem pastāstīt, ka esmu atsaukus 40. grozījumu, kurā savukārt specifiski bija runāts par eh, piešķīrumiem GNSS to arī komitejai, par to arī komiteja informēja jau diezgan ilgi iepriekš. Tātad 40. grozījums ir atsaukts. Nu, tur bija iekļauts konkrētas summas. Un domāju, ka visi šie jautājumi ir iekļauti jau citos grozījumos, kur prasīts pieliekams finanšu atbalsts. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad Kramerkungs. Jā, also ich finde es natürlich richtig. Jā, taisnība, ka 2020 stratēģijā transports ir jāievieš. Mm, protams, ka transports rada ļoti daudz oglekļa izmešu, un eh, tieši tāpēc arī eh, mēs eh, varētu panākt lielākus samazinājumus. Transporta jomā šādi samazinājumi nav panākti, drīzāk šī izmeša ir kļuvuši tikai lielāki. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi, lai transports tiktu tur iekļauts, un to varētu arī labi pamatot. Es vēlētos šeit eh, izdarīt nelielu eh, tādu paskaidrojumu. 21. grozījums. Eh, Simpsona kungs teica, ka ir jāpaļaujās uz principiem. Viens no trokšņa pamatprincipiem ir tāds, ka mēs varēsim samazināt eh, trokšņa piesārņojumu tikai tad, ja tiks nodrošināts uh, finansējums visā Eiropas Savienībā. Šeit nav runa tik daudz par infrastruktūru, gan par uh, materiāliem. Mēs nevaram šeit ietaupīt daudz naudas. Šo trokšņa piesārņojumu mēs varēsim daudz labāk un ātrāk realizēt, ja mēs investēsim materiālos. Tieši tāpēc es nesaprotu, kāpēc referents mūsu 21. grozījumu norāda, jo šeit taču tiek dokumentāli pierādīts. Es vēlētos, lai referents vēlreiz šo jautājumu apsvērtu, un arī pārējām politiskajām grupām varētu pārdomāt, ka tas taču būtu ļoti liels ieguvums. Ja runa par dzelzceļiem, tad liels, liela problēma ir tieši troksnis. Tieši tāpēc es lūgtu no visiem atbalstu. Ja arī tulkojumā ir kļūda, pēkšņi šeit parādās eh, jēdziens kravas automašīna pie trokšņa. Iespējams, ka te bija runa par vagoniem, kas ir pārtulkoti kā smagās automašīnas. To es īsti šeit nesaprotu, jo galvā pa sliedēm nebrauc smagās automašīnas. Tie varētu būt varbūt eh, preču vagoni, Jā, smagajām automašīnām ar dzelzceļu nav nekāda sakara. Tāpēc lūdzu ņemiet vērā tieši angļu redakciju, jo ja mēs eh, te smagās automašīnas eh, vedīsim pa sliedēm, tad troksnis noteikti būs vēl lielāks. Mūsu 34. grozījums. Ko tad mēs īsti vēlamies? Mēs vēlamies, lai mēs pēc iespējas ātrāk panāktu rezultātus ar mums pie, pieejamajiem nelielajiem finanšu līdzekļiem. Tāpēc mums nevajag vairāk budžeta, bet gan labāku politiku. Mēs eh, varētu tikt galā ar 30, 40, 50% no šiem finanšu līdzekļiem, bet mums diemžēl nav vajadzīgās gribas. Galu galā uh, uh, zīle rokā ir labāk nekā mednis kokā. Un mums vajadzētu paskatīties nākotnē. Mums vajadzētu padomāt, eh, kāda tad būs mūsu nākotne. Ja mums šī zīle būs rokā, tad mēs varēsim daudz vairāk panākt, un tieši tāpēc es gribētu, lai jūs atbalstāt manu 34. grozījumu. Aila Sanderskundze. Gracias, presidente. Sīra. Paldies, priekšādātē. Es gribēju jums eh, pateikties Gribēju pateikties par sagatavotu atzinumu un par to, ka tajā pievērsāties tieši šiem svarīgajiem instrumentiem, ko varam izmantot. Nu, zināmā mērā tiešām tas ir tāds, tāda politiskā svaras spēlīt ar šura komiteju un reģiju komiteju. Mēs vēlamies gal galā pārliecināties, ka transporta komitejai tā ir sava teikšana, un mēs neciešam sakāvi tajā brīdī, kad runāsim tālāk par finanšu plānu un līdzekļu sadalījumu. Mēs zinām, ka pētniecība ir ļoti svarīga, piemēram, tas ir ļoti interesants temats un tas ir ārkārtīgi būtisks, tad, kad runājam, piemēram, par nodarbinātību 2020. gada stratēģijas ietvaros. Bet nenoliedzams ir fakts, ka enerģijas infrastruktūra, nu, varētu mūs sist pušu šajā jomā, jo mēs taču zinām, ka ir visi šīs lielās vāras Ķīna, ASV, kas visus pievērš modernizācijai, novatorismam, un uh, mobilitātes sistēmām, un tiešām būtu ārkārtīgi žēl, ja mēs šo iespēju palaistu garām un tā teikt, šajā vilcienā viss neielaktu. Un tāpēc paldies priekšādātāji, ka pieņēmāt mūsu grozījumus, tos, ko es iesniedzu, ir ja tīpaši tad, kad runājam par mūsu ambīciju aizsardzību attiecībā uz transportu politiku, tieši tā kā Groškungs arī norādīja. Šādā veidā mēs gal galā varam cīnīties arī par temis, emisiju izlēšanu un varam vienlaicīgi paturēt, nodrošināt to, ka Eiropas nozare ir konkurētspējīga. Gribēju atsaukt devīto grozījumu nu, vienkārši kā, kā tādu paldies par jūsu devīgumu un jūsu attieksmi pret citiem grozījumiem, kas attiec uz citiem grozījumiem. Nu, paldies, ka tos vērtējat atzinīgi. Paldies, turpina priekšsādātājs. Tā, Kreiderkungs no komisijas, lūdzu. Priekšsādātāji, godātie deputāti, liels paldies. Paldies par paveikto darbu. Atzinums tiešām ir lielisks. Tas tiešām ir saskaņots arī ar komisijas tekstu, un jāsaka, jūs man dzīves esat padarījuši izcili vienkārši, referent kungs. Un es uzreiz varu pateikt, ka arī no mūsu puses teritoriāla ekonomiskā kohezijas eh, un tās aspekti, tie no tehniskā viedokļa, tie tieši tiek pieminēti, tiek pieminēti pieeja transporta sektoram, izaugsmas stratēģijas punkti, inter eh, sa, savietojamība un visi šie aspekti jūs atzinumā parādās. Nu, jūs atsakāties no tādiem īpaši konkrētiem sektorāliem grozījumiem un tādā veidā šo politisko ziņu vēlties pasniegt ļoti spēcīgu un stingru šur komitejai. Nu, tieši par to arī šeit ir runa nenoliedzam. Tātad galvenais mērķis panāk, lai transporta sektors būtu augstu politiskajā darbu kārtībā. Priecājos arī referenti, ka jūs vēlties izteikties īsi savā atzinumā. Jā, mēs piekrītam šām domām, ko savas runas sākumā arī uzsverāt. Paldies jums par atbalstu un ar nepacietību gaidam iespēju sadarboties tālāk pie šī dokumenta. Paldies, turpina priekšādātājs, paldies par šiem vārdiem, kolēģi! Paldies jums visiem par komentāriem. Es zinu, ka atsevišķos gadījumos deputātiem varētu rasties sajūta, ka ne, es neatbalstot kādus no jūsu grozījumiem, kaut kādā veidā neatbalstu kaut kāda veida transporta sektora jautājumus. Nē, bet tieši to es gribēju jums teikt, ka nē, nē, tā nav. Es vienkārši vēlos saglabāt šo politisko fokusu orientāciju uz transportu kopumā un atsevišķos gadījumos grozījumi bija pārāk detalizēti. Uh, pārāk daudz saturiska tur mm, daudz kā bija iekšā. Nu, man vienkārši liekas, ka, lūk, nevajadzētu mums šeit runāt par kaut kādiem bremžu blokiem un vēl nes kaut ko. Es domāju, kas mums šai gadījumā jāzina, jāzina ir atzinumā jākoncentrēs uz pašu būtiskāko. Un atsevišķos gadījumos, jā, es varbūt tā paskarbi izturējos, nenoliedz to. Zīles kungs, jūs vaicājāt par konkrētu grozījumu šķiet, jūs. Uh, runājāt par grozījumu, ko iesniedzis Balčītis kungs. Tas ir 28. grozījums, vai ne tā? Jā, man tas apmierina, man nav nekas pret to. Es domāju, man 30. varbūt ne tik ļoti patika. Robert, Nu, piemēram, ja mēs vienā no šajā vietā mums teicu, ka nē, tāpēc, ka te pievienots vārds reģioni, un teicu, ka lūk, daudz līdzekļu piedāvājumi dalībvalstīm tiek novirzīti reģioniem, nāc no višķās dalībvalstīs, nu, varbūt ne mūsu dalībvalstīs, bet citur savukārt reģioniem nav tik daudz līdzekļu. Nu, manā dalībvalstī, piemēram, situācija pilnīgi citādāk, un tāpēc es biju pret šo grozījumu. Nu, vēl viens princips, ko jūs mēģinājāt pieminēt, bet man tas šķiet vienkārši neprecīzi, nu. No Tāpēc bija pret šo grozījumu. Tātad es tiešām centos apkopot visu šīs domas. Arī ar Jensens kundzi centos sazināties, strādājot pie formulēm, tāpat ar Metju. Nu, un šķiet, ka šobrīd eh, esam nonākuši pie kaut kāda gala rezultāta. Nu, rīt būs balsojums, jā, tad redzēsim, kas būs tālāk. Es neuztveršu neko personīgi, protams. Ja tīpaši tāpēc, ka man jau tik obligātā kārtā vispār šis pienākums piešķirts. Bet, nu, redzēsim, kas tad tālāk notiks. Tas, domāju, galvenais ir tas, lai šis transports pa šīm, pa šīm politiskajām kāpnītēm prioritāšu ziņā tiktu uzstumts uz augšu, padarīts svarīgāks. Runātājs Kramerkungs turpina, nu jā, ja tas tā ir, tad vajadzētu būt iespējama nodrošināt, ka līdzfinansējums Eiropas Savienībā arī attiektos uz rītošo sastāvu, ne tikai infrastruktūru, ja mēs tā vispārīgi runājam. because I'm not. Nās, nāsmu pārliecināts, ka sevišķās dalību valstīs, kur, piemēram, ir privātie dzelzceļa operatori, tieši tā tas arī notiks. Nu, ja ir valsts dzelzceļš, tā ir viena lieta, jā, tad tas tā var notikt. Bet tad jau mēs runājam arī par infrastruktūru. Infrastruktūra taču arī var būt privāta. Ne, bet lielākā daļa infrastruktūras tomēr ir nacionālā līmenī un piedaroša valstī, vismaz tādā plašā līmenī. Nu, tāpēc bija šis lēmums tieši tāds, kā, kāds tas bija. Paldies, paldies visiem. Tagad sakos koordinātoru sanāksmu. Uh, paldies visiem, un tad koordinātoru sanāksmē centīsimies pēc iespējas ātrāk visus jautājumus arī izskatīt.